Friends, welcome to this. Draugi, laipni lūdzu jūs viņu. Laipni lūdzu šajā sanāksmē. Nodarbinātības komitejā pirmais uh, punkts ir darba kārtības pieņemšana bez grozējumiem. Otrais punkts um, - tulkošanas režims. Visas uh, valodas ir pieņemas, izņemot um, igauņu, maltiešu un horvātu valodu. Trešais punkts. Vai varam apstiprināt 10. Eh, eh, oktobra un 28. Eh, septembra protokolu? Jā, tad varam pāriet pie 4. punkta Eiropas solidaritātes korpus. Šis darbs nu jau kādu laiku turpinās. sadarbojoties ar kultūras komiteju. Mūsu referents, mm, kas ir atbildīgs par šo dosie, ir Benifai kungs, tātad dodu vārdu viņam. Paldies! Man tiešām prieks šodien prezentēt atzinumu uh, projektu par Eiropas solidaritātes korpusu. Šī ir iniciatīva ar mērķi piedalīties pēc iespējas plašāk Eiropas uh, pilnveidošanas projektā, radot pievienotā vērtību, piesaistot jauniešus no Eiropas, uzlabojot viņu nodarbinātības perspektīvas un kompetences, piedāvājot viņiem praktisko pieredzi lai veicinātu turpmākas karjeras iespējas. Pagaidām um, uh, programma tikai sporadiski attīstīta, atrodas pirmajā fāzē, un uh, es atgādinu mm, mm, jums par to, mm, ko komisijas priekšstādātais 2016. gadā teica, mums te ir astoņas programmas, kas tika palaistas, 2017. gada martā tika publiskoti. Uh, interesanti konsultāciju rezultāti ar ad hoc uh, secinājumiem, un tagad mums jārunā par turpmāku rīcību. Kultūras komiteja ir atbildīga šeit parlamentā, un mūsu nodarbinātības komiteju aicina sagatavot atzinumu par dažādiem nodarbinātības aspektiem, kas uh, saistās ar šo iniciatīvu. Piemēram, darba attiecību definīcija un tā tālāk. Tas atrodams tekstā, mēs runājam par 54. pantu reglamentā, kurā rakstīts, ka parlamentam šeit ir ekskluzīva kompetence. Jaunā iniciatīva ir diezgan inovatīva un uh, uzlabo dinamiku Mm, Eiropas Savienības programmās, eh, īpaši runājot par brīvprātīgo nodarbināšanu, par mm, praktikantu vietām, par apmācības iespējām. Varbūt šis tās vēl ir jāuzlabo. Tieši nodarbinātības aspekts un eh, brīvprātīgā darba aspekts jānorobežo viens no otra, un tad mums jārunā par pilsonisko sabiedrību, par drošības pasākumiem šim nodarbinātības tīklam. Bet es mēģināšu attiecīgi arī uzlabot tekstu. Pagaidām mana darba mērķis eh, bija nodrošināt, ka Eiropas solidaritātes korpus eh, nedod eh, iespēju ļaunprātīgi izmantot noteikumus vai tos apiet, sagrozot situāciju tirgu. Mm, brīvprātīgie ir jānodarbina pilnīgi normālā veidā, ar pilnīgi standarta veida darba attiecību noformēšanu. Tad nevajadzētu, lai šīs darba iespējas sagrozītu situāciju tirgu. Tātad jāveic attiecīgi grozījumi tekstā, jāparūpējas par šī darba kvalitatīvo ietvaru, jāizveido saistošie noteikumi, uh, lai dalībvalstis varētu piedāvāt attiecīgas garantijas, parūpēties par laika kalendāru un saistībām, kas izriet no darba attiecībām, par situāciju darba vietā un um, algu līmeni, arī algām darba vietās, kas uh, tiek uzskatītas par trauslām vai īpaši trauslām. Un tad arī jāskatās uz uh, to, lai uh, tieši bezpēļņas organizācijas vairāk piedāvātu šo brīvprātīgo darbu, mm, lai, teiksim, privātās kompānijas te nevarētu gūt nelegālo peļņu. Bet jāskatās, lai arī mm, nu, privātas kompānijas varētu piedalīties šajā schēmā. Kādā veidā par to ir jādomā, svarīgi, lai nenotiktu šī peļņas piesavināšanās, svarīgi arī racionāli sadalīt resursus. Uh, īpaši rūpējoties par bezpēļņas organizācijām. Nu, mēs vēl sadarbosimies ar kultūras komiteju, bet uh, viņiem ir savi aspekti skatāmi, un mums te jāierobežojas ar visu, kas skar darbā attiecības. Tas mums ir arī vissvarīgākais un cerot uz labu sadarbību ar kultūras komiteju, esmu pārliecināts, ka mums izdosies gūt labus panākumus un ka uh, ar šo atzinumu mēs varēsim piedāvāt labu pamatu turpmākajām trialogu sarunām par šo dosiem. Paldies, Benifai kungs! Mm, es došu vārdu Roland kungam, uh, kurš aizstāv mūsu pirmo koordinatori. Jā, tad tā ir. Klūns kundze nevarēja būt šeit, bet es nodošu jums viņas vārdus. Es eh, pateicos Benefei kungam. Koordinātora uzskata, ka solidaritātes korpus ir laba iniciatīva, kas piešķir, kas eh, piedāvā labas izaugsmas iespējas jauniešiem Eiropā. Tur ir jau vairāki pozitīvi piemēri piemēram, palīdzības sniegšana pēc zemestrīces Itālijā, kas ļauj pārliecināties par šīs iniciatīvas uh, pozitīviem aspektiem. Mēs varēsim arī jauniešiem piedāvāt tādas pie, iespējas izpausties, um, apliecināt savu solidaritāti un arī gūt labu pieredzi darba attiecībām, pieredzi darba tirgu Eh, bet tas neaizstāja, protams, eh, mm, īstas darba attiecības. Te runa ir par pieredzes eh, gūšanu, kas pēc tam var noderēt citās dzīves karjeras veidošanas jomās. Teiksim, brīvprātīgais darbs un stažs proporcijā 80 eh, pret 20 ir eh, labs eh, kompromiss, kas ļauj palikt pie šie brīvprātīgā aspekta. Un arī bezpēļņas organizācijām te jāpaliek priekšplānā. Definīcijas te, protams, nepieciešamas, lai pārliecinātos par kvalitatīvo aspektu. Nu, šķiet, ka komisijas eh, piedāvātie nosacījumi ļauj izveidot labu ietvaru šim darba attiecībām. Um, koordinātori vēlreiz pasakās eh, referentam un ēnu refer eh, referentiem un ceru uz labu turpmāko sadarbību pie šī dosie. Paldies Rolam kungam. Mm, dotu vārdu Sinas Žinanskas kundze, nu, tā kā viņa nav klāt, tad iesim tālāk. Un tagad Harkins kundze. Paldies, atvainojiet, ka nokavējos. Es vēlos um, teikt, ka piekrītu principā grozējumiem, ko jūs iesniedzat, tad vajadzētu mm, nodalīt šos eh, divus aspektus mm, - brīvprātīgais darbs un nodarbināšana. Vispār notika diskusija par to, vai eh, tāda darba pieņemšanās eh, as mums te vispār ir vajadzīga. bet tas nav, uh, ad, tas nav identisks Eiropas uh, brīvprātīga darba dienestam. Un tad ir šis piedāvājums uh, sadalīt 80 uh, pret 20 uh, mm, šo uh, darba slogu, un ja mēs tiešām mm, varam to tā nodalīt, nodrošināt, ka brīvprātīgais darbs tiek, tiek nodalīts no, teiksim, stāža vai praktikas, tad um, tas atrisinās šo problēmu. Un tad ir uh, situācijā ar eh, bezpēļņas organizācijām un eh, privātiem uzņēmumiem. Un privātās kompānijas un to iespējas ir um, jāierobežo. Tātad iespējas piedalīties šajā schēmā. Par to es vēlētos aprunāties ar referentu. Es uzskatu, ka uzņēmumi dalībnieki maksās par um, stažieriem, un uh, tie ir resursi, kura mums citādi nebūtu. Un arī šie praktikanti, kas pieteiksies, varbūt viņi tieši vēlas strādāt privātajā uzņēmumā. Es to vēl neesmu apsvērusi līdz galam, neesmu atvērta, bet uh, par to gan es vēlētos ar jums runāt sīkāk. Tad pilnīgi iekļaut vai izņemt šos privātos uzņēmumus, te, tas vēl paliek jautājums. Bet ja mēs iekļaujam, nu, tad, protams, jāparopējas par tādu tekstu, lai um, šie uzņēmumi nevarētu nelegāli gūt peļņu, iz, izmantojot Eiropas finansējumu, kas paredzēts ļoti specifiskiem nolūkiem tomēr. Mums arī atbalsta referentu par attiecībā uz spēcīgāku tekstu, runājot par eh, darba vietām un eh, praktikas vietām, kad, teiksim, tur obligāti jāparaksta nolīgums un darba līgums un eh, nevajadzētu sagrozīt situāciju. Jābūt ļoti precīziem tiecībā uz to, ko mēs sagaidām. Par vienoto portālu. Es principā piekrītu vienotā portāla idejai. Man šķiet laba doma, un cilvēki zinās, kur meklēt. Te jau diezgan liels darbs ir padarīts. Un es nevēlos tagad darbus dubultot arī. Ja šis priekšlikums uh, darbosies labi un efektīvi, tad Eiropas līmenī vajadzētu nosekt visu, kas jau notiek sektorā. Tas ir ļoti relevanti. Viena joma, kur uh, mums varētu būt uh, domstarpības, ir pie 18. grozījuma, kur jūs sakāt par pilnu slodzi vai daļējo slodzi. brīvprātīgā darba ietvaros. Es nezinu, vai tur uh, tiešām rodas pievienotā vērtība, bet varam par to parunāt. Atbalstu 19. grozījumu. Tādā ziņā jāpārliecinās, ka nepastāv uh, darba vietu aizstāšana. Par formulēm varam diskutēt. Bet šķiet, mūsu asistenti jau ir labi, jau mm, pamatīgi aprunājušies. Bet, nu, labs darbs, paldies, un um, gaidīšu darbu, turpmāko darbu ar um, mm, ainu referentiem. Paldies! Hetmanu kungs šķiet aizstāja Žitnānskas kundzi, tad lūdzu jums vārds. Paldies! priekšsēdētāja. Es izteikšos īsi. Es um, mm, Regija komitejā piedalos pie šī dosie izskatīšanas, tā kā esmu iesaistīts arī personīgi. Tas šķiet um, ļoti labs atzinums Referents tiešām lieliski pastrādājis. Tur es nevaru nepiekrist. Es arī atbalstu Eiropas solidaritātes korpusa ideju, kas balstīts uz šo brīvprātīguma ideju, arī darba vietu koncepcija man patīk. Tagad mani pārsteidz šis diskusijas virziens. Daži te vēlas uh, ierobežot uh, šo koncepciju, vispār atteikties no darba vietām un praktikas vietām. Pilnīgi man šķiet, ka tā ir slikta doma, jo tas iemāca mūsu jauniešiem solidaritāti un empātiju. Es uh, vēlos būt solidārs arī pret jauniešiem, kas nevar atrast darbu šeit, šajā, visā šajā kontinentā. Uh, Un uh, visas idejas, kas palīdzēs atbalstīt mūsu jauniešus, tam jābūt ļoti konkrētam. Viena, pat viena vienīgā darba vieta, kas tiek uh, radīta Eiropas Savienībā, ir zelta vērta. Te nevajadzētu domāt tikai par uh, pieredzi vai prasmēm un iemaņām. Uh, bet arī par eh, jau apgūto prasmju praktisko pielietojumu. Pateicoties šim jaunajam instrumentam, varbūt viņam izdosies atrast darbu, iespējams, pirmo darba vietu viņa mūžā. Un eh, tas, nu, gan nav tik viegls uzdevums tagad šajā kontinentā. Es eh, vēlos, lai Eiropas solidaritātes korpus būtu arī solidārs ar tiem jauniešiem, kas uh, nevar atrast darbu. Tas man ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Pimenta Lopes. Un... Bet es vēlos paturpināt, saka iepriekšējais runātājs. Atvainojiet, atvainojiet. Bet es neaizstāju EKR kolēģi. Es esmu no EPP, tā lai ieviestu skaidrības. Strādāju pie šī dosija Reigi komitejām. Labi, atvainojiet, bet nu, tagad uh, eh, piemēnta Lopes kungs. Paldies priekšsādātājiem. Nu, nedaudz varbūt visi esam apmulsuši, bet nekas. Mums ir eh, daudz um, izpēc atrunu. Uh, attiecībā uz šo komisijas tekstu. Es te vēlos rēģēt uz referenta teikto, bet arī šis kolēģis, kas runāja pirms manis, viņa vārdi apliecina arī mūsu bažas. Vakar tika prezentēta Eirofonda iniciatīva, un mēs runājām uh, par um, situāciju ar nodarbinātību Eiropas Savienībā, krāpšanu un um, izskanēja bažas, ka brīvprātīgais darbs aizstās efektīvas darba vietas, un tas uh, arī šeit atspoguļojas. Galu galā runa ir par neapmaksāto darbu, bezmaksas darbu. Nu, kur tad ir šī solidaritāte pret jauniešiem? tā ir tikai simulācija. Mm, mēs tam nepiekrītam. Mums ir lielas bažas par šīm darba vietām. Nav jau tā, ka Eiropas solidaritāte ir uh, mūsu panākuma ķīla. Īstenībā šodienas krīze pierāda, ka šī solidaritāte praktiski nepastāv. Uh, nedz eh, valstu starpā, nedz eh, tautu starpā, nedz individu starpā. Un par pašu programmu tur nav nekas jauns iekšā. Pie šiem mērķiem tie atrodami arī citās programmās, Erasmus, Plus, piemēram, Eiropa pilsoņi, pilsoņu Eiropa un tā tālāk. Te ir vesels saraksts ar programmām, kas eh, to visu jau nosedz. Un tāpēc šeit runa ir par instrumentu, kas no vienas puses eh, it kā ir solidārs, bet no otras puses rada daudz bažu tieši attiecībā uz solidaritāti. Un nākamais jautājums par eh, projekta struktūru. Tas uh, atsauc atmiņā citu citus līdzīgus projektus, piemēram, skolu programmas, kas mums bija un tam līdzīgi. Un par pašu priekšlikumu piekrītam referenta paustajām bažām. Nu, principā te daži grozējumi būtu atbalstāmi, bet nodarbinātības komiteja var tikai ierobežoti dot savu pienesumu, runājot par brīvprātīgo darbu un apmaksāto darbu. Tas, kas te izskanēja, izklausās labi, bet uh, varētu iet arī daudz tālāk. Līdz ar to šobrīd diezgan rezervēti skatām šo komisijas priekšlikumu. Bet no referenta grozījumi priekšlikumi mums šķiet labi lielākoties. Labi, nākamais runātais uh, nav, runātāja nav klāta, ka Martēna kungs viņu aizstāv. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, patika uh, Benifai kunga teiktais. Uh, atzinumā par Eiropas solidaritātes korpusu un augsti vērtēju arī e, šīs uh, garantijas vai drošības pasākumu, kas tik ir paredzēti, lai aizsargātu jauniešus. Protams, ir jāsai iniciatīva dalību valstīm, bet, teiksim, noteikumi par darba apstākļiem, apmācību ir spēkā šajās dalību valstīs. Tas man likās ļoti interesanti attīstiet solidaritāti, brīvprātīgo darbu. Ir laba doma. Mēs varam pieļaut, ka komisijas nolūki ir labi, bet es domāju, tā ka Bonifai kungam, pat ja viņš to skaļi nepasaka, tomēr ir zināmas bāžas un to ļoti skaidri bez aplinkiem pateica iepriekšējais runātājs vai patiesībā nav uh, runa. Nu, mēs taču vēršamies pie jauniešiem no 17 līdz 30 gadu vecumam. Nu, manuprāt, 30 gadu vecumā jau nu gan vairs nekāds jaunieks nav. Tā tad varbūt ir centieni tā, nu, slēpt tā, tā uzlabot uh, bezdarba rādītājus, kaut kā nodarbināt jauniešus vecumā no 17 līdz 30 gadiem. Nākamreiz varbūt būs jau 35 un 40 gadīgi jaunieši. Nu, uh, uh, un tiks izmantot šis brīvprātīgo darbs, par ko netiks saņemt nekāda samaksa. Es domāju, ka Benifai kungs varbūt arī domā, nu, man tiek skaidrots, ka tas ir veids, kā var mācīties, iekļauties darba tirgu, jā, bet bet vai šī apmācība sniedz pietiekamu kvalifikāciju vai būs kādi certifikāti, jo tā ir tāda neformāla apmācība, vai šiem uh, cilvēkiem tiks iedots dokuments, kas apliecinās iegūto pieredzi, vai tas parādīsies viņu dzīves gājumā kaut kā, kā kāds pluss nu, galu galā, vai patiesībā šeit nav runa Nu, es ceru, ka tā nav, bet varbūt vienkārši šeit ir runa par tādu komunikācijas kampaņu, ko organizē Eiropas Savienība, aizstādzoties ar solidaritāti, brīvprātīgām iniciatīvām, brīvprātīgo darbu, lai uh, parādītu, ka Eiropas Savienība ir uh, noderīga, laba, bet tas viss notiek uz jauniešu vecumā no 17 līdz 30 gadiem rēķina bet es uzskatu, ka Bonifai kungs ir ļoti labi pastrādājis, un varbūt viņš to tik skaidri nepasaka, bet viņš arī vēlas uh, novērst tādas uh, ļaunprātības. Paldies, vārds uh, Šoidrovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī uh, referentam par sagatavotiem grozījumiem. Eri, Eiropas komisijas priekšlikums uh, veidot Eiropas solidaritātes korpusu ir uh, paredzēts tā, ka jaunieši iesaistās uh, brīvprātīgo darbā un gūst arī profesionālo pieredzi. Tā kā šeit ir divas iespējas jauniešiem visā Eiropas Savienībā. Uh, izrādīt solidaritāti un tāpat laikā strādāt uh, brīvprātīgi. Un mēs gribam likt akcentu uz darbu, uh, mācekļa vietām, uh, stažēšanos Tika teikts arī, ka pastāv jauniešu garantija programma, jauniešu garantija iniciatīva, bet uh, šī uh, programma, par ko mēs runājam, nav vērsta tikai uz nodarbinātības jomu. Un tādēļ piekrītu, uh, es uzskatu, Bonifē kungs, ka mums būtu jāprobežo šeit tikai ar brīvprātīgu darbu. Uh, lai iegūtu prasmes, pieredzi. Tas ir pareizais risinājums. Ir skaidri jānošķir brīvprātīgo darbs un citi nodarbinātības veidi. Kultūras komitejā esmu ēnu referente un mūsu komiteja arī gatavos uh, grozījumus par brīvprātību. Jo mēs vēlamies, lai brīvprātīgo darbs uh, neizzustu, lai būtu šādi pasākumi. Ir jau 20 gadu pieredze uh, šai jomā, un mēs nevēlamies, lai šī programma tagad uh, izzustu. Bet eh, komisijas priekšlikumā ir teksts, tik līdz tiks pieņemta jaunā regula par uh, solidaritātes korpusu un stāsies spēkā beigsies Eiropas brīvprātīgo dienesta pastāvēšana. Un uh, tas tik zināmā mērā iekļaut šai jaunajā iniciatīvā. Bet uh, kultūras komisteja mm, tiešām vēlas pievērsties šiem jautājumiem un likt akcentu uz priekšlikuma uh, daļu, kas attiec uz brīvprātīgo darbu. Paldies, tagad vārds Benifai kungam. Lūdzu, jūsu komentāri. Paldies nedomāju, ka man daudz kas būtu piebilstams šobrīd. Es jau uh, praktiski visu pateicu savā ievadrunā. Vēlos uh, pateikt paldies uh, nu referentiem par konstruktīvo ieguldījumu diskusijā. Uh, esmu jau runājis par pamata uh, nostādnēm. Kopumā gribu teikt augstu vērtēju jūsu reakciju un pozitīvo attieksmi. Protams, ir punkti, kur pastāv domstarpības, dažādas nianses ir, bet es domāju, ka mēs spēsim vienoši, vienoties. Bet es gribēju vēl tomēr izcelt uh, divus punktus pēc šīs diskusijas. Viens, ko es gribu precizēt, uh, Harkins kundze. Uh, varbūt mēs varēsim arī uh, vēl uh, izdiskutēt divatā vairāk uh, š, precīzāk šo elementu. Manā atzinumā nav runa par publisko vai privāto sfēru, bet par peļņas un bezpēļņas darbību. Tātad mēs vēlamies izslēgt uh, peļņas gūšanu, ja tiek izmantots uh, brīvprātīgo darbs, uh, lai uh, tātad par uh, samaksu, ja notiek uh, stažēšanās. Tas ir uh, diezgan sarežģīts, strīdīgs jautājums. Ceru, ka mēs spēsim panākt kompromisu un vienošanos par pieņemamu risinājumu. Un tālāk 23 grozījums un ņemot vērā Martēna kunga teikto. Tātad šeit ir īpaša atcauc šai grozījumā uz certifikāciju, un jauniešu organizācijas to arī ļoti noteikti pieprasa par šīm neformāli iegūtajām prasmēm, kompetencēm, ka tās ir jāatzīst kā darba pieredze. Es pateicos kolēģiem par uh, viņu pozitīvo vērtējumu un atbalstu un ceru, ka mēs uh, turpmākā darbā pārvarēsim uh, vēl atlikušās domstarpības. Un tas tiešām ir ļoti būtisks projekts, pie kā mēs šobrīd strādājam. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mums ir arī laiks atlīdz, lai uzklausītu uh, komisijas īsu komentāru. Haivas kungs vai Vēles kundze varbūt vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Van Hārtas kundze no DG uh, izglītību un kultūru, un tad uh, kolēģis Maks Hūbērs uh, komentēs par nodarbinātības aspektiem runājot. Paldies par šiem komentāriem, par sagatavoto atzinumu. Mums ir uh, tiešām ļoti liels prieks, ka notiek šī diskusija. Mēs ar interesi ieklausāmies jūsu komentāros un uh, pateicamies par iespēju arī sniegt paskaidrojumus un komentārus. Pirms es pievērsīšos pamatpunktiem, gribu īsumā komentēt divus punktus, kas izskanēja debatēs un debatēs ka būtu nepieciešama precizējuma. Pirmkārt par IVS sistēmu, Eiropas uh, brīvprātīgo dienestu sistēmu. Mēs ļoti augsti vērtējam šo dienestu un arī uh, mūs priecē tas, ka uh, arī Eiropas parlamenta deputātu viedoklis ir tāds pats pat ja netiks turpmāk lietot šīs nosākums, tas nenozīmē, ka mēs gribam tagad nolikt pie malas 20 gadu laikā gūto pieredzi Eiropas brīvprātīgo dienestam. Nē, mēs tieši otrādi turpināsim un paplašināsim šo darbu Eiropas solidaritātes korpusā tālāk par gūto pieredzi, vai tā tiks atbilstoši atzīta, un tiešām 4. pāntā ir skaidri norādīts, ka mēs uh, sagaidām, ka šī pieredze tiks uh, apstiprināta, atzīta, tas, tā, protams, ir neformālā ietvarā gūta pieredze. Un vēlējos atgādināt, ka ir arī ieteikums par neformālās izglītības certifikāciju un atzīšanu, un tas palīdzēs dalību valstīm uzlabot uh, korpusa ietveros gūtās pieredzes atzīšanu. Diskusijās uh, izskanēja tas, un tas ir arī ierakstīts uh, Benifāja kunga ziņojuma uh, atzinumā. Proti. Četrpadsmitais grozījums par brīvprātīgu darbu citās uh, valstīs. Tātad jūs ierosināt, lai uh, šīs piedāvātās uh, darba vietas uh, nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību un priekšroku dot jauniešiem, mm, kas nāk no nelabvēlīgiem apstākļiem. Nu, varbūt nevajag sākt tieši ar šādu punktu, ja darbs tiek piedāvāt citās valstīs. Pir galvenais Eh, faktors šeit ir interese un vēlme gūt pieredzi citā valstī. Protams, tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, jauniešiem, kas nāk no nelabvēlīgiem apstākļiem, bet ne tikai. Teiksim, mēs vēlamies uh, nu, arī piesaistīt jauniešus, kas rūpējas par bērniem, veciem cilvēkiem, kuri ir ļoti solidāri, un mēs vēlamies, lai viņi strādā šo darbu. Un varbūt mēs negribētu tik stingrus kritērijus šeit iekļaut. Tāpat uh, ne visās dalību valstīs šāda sistēma pastāv, un, teiksim, būtu žēl, ja mēs izslēgtu jauniešus vai radītu nevienlīdzīgas iespējas jauniešiem atkarībā no to dzīves vietas. Un tādēļ mēs piedāvājam šādus uh, dietas arī vienas valsts ietvaros uh, izveidot. Tālāk, kādas organizācijas varēs piedalīties šajā procesā? Jūs ierosināt nodalīt bezpēļņas organizācijas un pēļņas organizācijas tātad, ka bezpēļņas organizācijas var īstenot gan brīvprātīgo darbu, gan darba pieredzes iegūšanu. Protams, mēs piekrītām tam, ka šīs brīvprātīgo darbs nedrīkstētu aizstāt uh, reālas darba vietas. Bet kā to nodrošināt? Mēs uzskatījām, ka pirmkārt tas, uh, šis process nav atkarīgs no organizācijas, kas uh, veic šos pasākums, bet gan no attiecīgā darba būtības. Un mēs nevēlamies stimulēt uh, bezmaksas darbu, bet uh, tāpat nevēlamies šādu darbu atbalstīt arī uh, nevalstiskajās organizācijās. Tādēļ ir paredzēti citi kvalitātes kritēriji, kas jau tagad tiek izmantot Eiropas brīvprātīgo dienestā, izskatot uh, pieteikumus un certificējot organizācijas, lai tā rezultātā neatbalstītu bezmaksas darbu. Tālāk, viss šis process nav tieši saistīts ar organizācijas juridisko uh, veidolu. Uh, pagātnē šis dalījums bija daudz skaidrāks juridiskā ziņā, tagad ir palielinājusies daudzveidība un uh, Uh, šīs robežas kļūst neskaidras. Piemēram, lieli uzņēmumi veido fondus tagad, vai arī ir nelielas organizācijas, kurām trūkst publiskā finansējuma un tās veido sociālos uzņēmumus kooperatīvus, lai varētu izdzīvot un atsevišķos gadījumos pat a, sāk nodarboties ar tirdzniecību, lai kompensētu finansējumu trūkumu, ko vairs nesaņem no valsts iestādēm. Un a, mēs nevēlētos, lai tā visa rezultātā lielo korporāciju fondi varētu pieteikties uz šādiem šādām brīvprātīgo schēmām, bet mēs izslēgtu, teiksim, mazus uh, brīvprātīgo organizācijas, kuras uh, darbojas kā kooperatīvi. Noslēgumā vēlējos teikt, ka arī Eiropas brīvprātīgo dienestā mums ir tāda sistēma, ka dažādi orgā, dažādas uzņēmumi var iesaistīties šajā uh, procesā, un mēs negribam tā a priori izslēgt peļņu gūstošus uzņēmumus jau minēto iemeslu dēļ. Nāk, nākamais komisijas pārstāvs esmu no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, izteikšos loka, lakoniski. Uh, Man ir prieks dzirdēt, ka ir liels atbalsts nodarbinātības dimensijai, sociā, solidaritātes korpusā. Jā, tas ir viens no jauninājumiem salīdzinājumā ar brīvprātīgo dienestu. Mēs vēlamies piedāvāt jauniešiem plašu klāstu dažādu iespēju šajos grūtajos laikos. Un ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai būtu ļoti kvalitatīvas šīs piedāvātās vietas, lai ne uh, tas netiktu izmantots kā lēts darba spēks, bezmaksas darba spēks. Un, teiksim, ja notiek, ja, eh, notiek stažēšanās, tad ir arī stažieriem jāmaksā par to, arī padoma iestājas. Tāpat ir jāattiecina visi noteikumi, darba laika ierobežojumi, minimālā alga, un tas viss ir jāattiecina arī uz šiem jauniešiem. Un eh, vēl par eh, laika grafiku. Šī iniciatīva ir elements kopīgajā paziņojumā, bija paredzēts darbu pabeigt vēl šogad Varbūt būsiet dzirdējuši, ka padome ir pavirzīsies uz priekšu un korepers uh, apstiprinājis ir kompromisu tekstu, un tas nonāks padomē pēc divām nedēļām. Mēs esam ļoti uh, optimiski noskaņoti un ceram arī, ka tiks panākta vienošanās starp abām komitejām parlamentā un pēc iespējas ātri būs iespēja varēs sākties trialoga sarunas. Paldies vēl noslēgumā iespēja izteikties referentam. Jā, paldies balstoties uz komisijas paustiem uh, daudzajiem komentāriem, gribēju teikt, ka referents šī programma ir jāizmanto kā uzmetums, ko varēsim izmantot arī nākotnē, izmantojot ierobežots nodarbinātības aspekts, un šai programmai ir jābūt labākai nekā tām programmām, kas jau pastāv, un tiešām būtu labi, ja šis dalījums uh, balstītos nevis uz citiem aspektiem, bet gan uz tiem, kas gūst peļņu un kas ir bezpēļņas organizācijas. Jo uh, organizācijas, kas gūst peļņu, var arī apmaksāt mācekļus un darbiniekiem maksāt atlīdzību. Tālāk par uh, šādu uh, prakses vietu piedāvāšanu vienas valsts ietvaros. Nu, uh, tas ir iespējams, bet mēs eh, negribam kaut kā īpaši atbalstīt eh, dalībvalsts, kuros šādu schēmu nav, un tad viņi tās varētu izmantot eh, šādas iespējas citās valstīs. Es domāju, ka šiem jauniešiem, kas nāk no nelabvēlīgi tīrgas vides ir eh, jādod eh, tiešām šādas iespējas, kā es to ierosinu. Paldies! 1. novembris ir eh, termiņš grozījumiem, un 11. janvārī ir plānots šo dokumentu pieņemt MPO komitejā un 23. janvārī balsot KALT komitejā. Paldies visiem par komentāriem! Piektais punkts darba kārtībā - grozījumi komisijas deleģētajā regulā par eh, standartu likmes vienības izmaksu noteikšanu un vienreizējiem maksājumiem, lai atlīdzinātu izmaksas no komisijas puses dalībvalstīm. Došu vārdu komisijai. Dipietras kungs, eh, kurš ir uh, nodaļas vadītājs. Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī visiem parlamenta deputātiem par to, ka esam uzaicināti uz šo viedokļu apmaiņu par ļoti tehnisku, bet ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Runa ir par to, kā vienkāršot to, kā Eiropas sociālais fonds tiek īstenots praksē. Tas viss ir saistīts ar 14.1 panta piemērošanu no ESF regulas. Tas ir pāns, kas ļauj komisijai izmantot pilnvaras un pieņemt deleģētos aktus, lai nāktu klajā ar eh, vienkāršotām eh, izmaksu struktūrām. Uh, Nu, tīri fona informācija. Šādi mēs varam vienkāršot administratīvo slogu dalībvalstīm un pārvaldošajām iestādēm, kam vairs nav jāziņo par faktiskajām izmaksām, eh, jānodrošina rēķini. Viņi var ziņot eh, par eh, standarta likmes vienības izmaksām, par ko ir panākt vienošanās komisijas delģētajā aktā. Nu jau ir eh, ceturtā reize, eh, kad eh, tiek pārskatīts panāktais, un jāsaka, ka šis instruments ir veiksmīgi darbojies, un paldies, protams, parlamentam par atbalstu pēdējos gados. Deleģētajā aktā var runāt par dažāda veida darbībām. Nu, dalībvalstis, kas uh, vēlas, var izmantot šo iespēju. Mēs esam daudz strādājuši ar dalībvalstīm attiecībā uz eh, vienkāršotajām izmaksu struktūrām, jo tās nodrošina tiesisko paļāvību un juridisko skaidrību. Nu, dalībvalstis arī zina, ka var izmantot šo opciju. Nu, un tas nodrošina skaidrību arī attiecībā uz grāmatvedības un revīziju praksi. Proti, daudzētais akts nodrošina to, ka attiecības, eh, kas tiek pārbaudītas, ir starp komisiju un dalību valstu revīzijas laikā, un, un, un eh, tur tas viss arī, tam visam tiek likts punkts, un dalību valsts pati var veidot uh, savu grāmatvedības uzskaits sistēmu un attiecības ar uh, atbalstu saņēmēju. Te var būt dažādas uh, iespējas, tā skaitā arī varbūt runa par valsts iepirkumu. Nu, viss aizsākās 2015. gadā ar deleģēto aktu 2195, kas tika pieņemts 9. jūlijā. Tajā pašā gadā. Šis juridiskais instruments ir gan vienkārši, ir teksta galvenā daļa, kas nav mainīta grozījumu gaitā. Tur ir runāts par aptvērumu, par darbību veidiem, par to, kā definējams vienkāršotas izmaksas un iespējas arī, kā grozāms pats akts grozījumu grozījumi maina pielikumus. Pirmajā 2015. gada delģētajā aktā bija divi pielikumi par divām pirmajām pionieru valstīm - Zviedriju un Franciju, kas bija piedāvājuši izmantot vienkāršotas izmaksas vairākās savās aktivitātēs. Pirmajā grozījuma kārtā 2016. gadā ieviesām piecas vienību izmaksas Čehijai un divas Beļģijai. Nu, un tam sākoja arī otrais eh, grozījuma rauns. Eh, tas bija 31. oktobrī, tajā pašā 16. gadā. Vēl papildu vienības izmaksas Čehijai un jaunas izmaksas vienības Maltai, Itālijai, Slovākijai, Vācijai un Nīderlandai. Un nu, tad nonākam pie trešajiem grozījumiem, kas tika publicēta oficiāli, tiks publicēta oficiālajā vēstnesī nākamnedēļ, 15. novembrī, un stāsies spēkā 20 dienas vēlāk. Nu, šeit eh, dalībvalstu skaits, kas izmanto vienkāršotos izmaksas, nu jau ir palielinājies līdz 13. Ir jaunas valstis - Austrija, Lietuva, Polija, Rumānija. Un ir arī izdarīti grozījumi vienkāršotajām izmaksām Čehijai, Maltai, Itālijai un Slovākijai. Trešajā grozījumā ir ietvertas arī vienkāršotās izmaksas Zviedrijai un grozītas izmaksu vienības prioritārajai asī numuru viens Zviedrijas darba programmā. Ceturtais grozījums. Nevedas man ar to prezentāciju. Ceturtais grozījums ir tas, kurš ir jāpārunā šodien. Uh, Un runa ir par divām vienību izmaksām Francijai un Zviedrijai. Nu, un tāpat arī vienību izmaksas eh, Vācijai un pirmoreiz arī Kiprai. Lūk, ar ceturto grozījumu Kipra tad būs 14. dalībvalsts, kas izmanto vienkāršotās izmaksas. Par ko tad ir runa šajos grozījumos, jo īpaši jau Zviedrijai Te mums ir daudz jāatkāpjas. Es tiešām atvainojos, mums ir problēmas ar prezentācijas kontroli. Grozījums Zviedrijai papildina trešo grozījumu. Tur komisija bija izlaidusi otro vienības izmaksu atceru prioritāšu asī divi Zviedrijas darba programmā. Un ir arī grozījums Francijai par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Tur ir mainīta likme uz personu. Bija 3600 un tagad ir 6400. Nu, un, protams, kā tas ir argumentēts ar uh, palielinātajām izmaksām, ja runa ir par uh, individuālu pielāgotu pieeju jauniešu atbalstam. Ceturtajā grozījumā parādās arī trīs jaunas vienību izmaksas, kas ir saistītas ar iekļaujošu skolu attīstību Vācijā. Te ir aptverta visa šī aktivitāte Vācijā, kas tagad tiek īstenot izmantojot vienkāršotās izmaksas. Un divas vienību izmaksas Kiprai. Viena no tām par skolām un sociālās iekļaušanas aktivitātēm. Tur ir eh, stundu un dienu likmes, kas ir saistītas ar šī pasākuma īstenošanu, un vēl vienas vienības izmaksas, kas ir saistītas ar eh, centrālās administrācijas izveidi un darbības nodrošināšanu labklājības pabalstu dienestā. Nu, te runa ir par mēneša likmēm, kas ir balstītas uz algu likmēm. Te viss ir eh, ļoti tehniski. Bet, nu, pat ja tā, tam tomēr ir būtiska ietekme. Ehm, tik tiešām tiek lietas vienkāršotas eh, dalībvalstīm un eh, pārvaldošajām iestādēm. Uz 14 dalībvalstīm šīs opcijas tagad attiecas, nu, tas ir eh, vairāk nekā 14 miljārdi ESF tēriņu uz ko tiek attiecināta šī vienkāršoto izmaksu pieeja. Tā kā mēs vairs nerunājam par eksperimentu, tā nu jau ir tāda ierastā kārtība un mēs gribētu to turpināt veicināt arī 2014. 2020. gada programmu ietvaros turpmāk, un, protams, ka vēlamies to popularizēt arī pēc 20. gada, kad runa būs jau par jauno daudzgadu finanšu ietveru. Gribam teikt paldies parlamentam par darbu pie omnibus regulas, kas paplašina šīs te iespējas un ies, pāriet no ESF regulas uh, arī uz citiem vispārējiem tiesību aktiem. Nu, un es ceru, ka gūsim jūsu atbalstu arī šim te jaunākajam grozījumam. Paldies, Perinskī kungs! Paldies, pavisam īsi! Gribu teikt paldies komisijai par prezentāciju. Man šķiet, ka Ir ļoti labi, ka šis jautājums ir darba kārtībā. Nu, e, iemesli tam jau tika minēti. Vienkārši to izmaksu praksa ir ārkārtīgi svarīga atbalsta saņēmējiem. Bauda liela interese, un es domāju, ka arī komitejā mums būtu jācenšas atbalstīt turpmākam šādas iespējas izmantošana. Es vienīgi varbūt gribēju aicināt komisijas pārstāvi, ja tas būtu iespējams. Mazliet vairāk pastāstīt par šobrīd notiekošo arī saistībā ar omnibus regulu, uz ko, kas ietver arī šo 14. pantu ESF regulā. Ja es nemaldos, tad tiek runāts par to, ka varētu iekļaut tekstu uh, kas e, saturētu šķērsacaucis. Tādējādi palīdzot potenciālajiem atbalsta saņēmējiem atrast atbilstošos tekstus citās e, regulās un tiesību aktos, kur ir runa par vienkāršoto izmaksu e, izmantošanas nosacījumiem un īstenošanas nosacījumiem. Tā kā varbūt jūs varētu pievienot šādu te teikumu. Lūk, tātad tā, izmaiņas šajā te konkrētajā pantā. Kurš vēlas izteikties? Hārkinas kundze? Nu, un tad jums arī būs iespēja atbildēt uz jautājumu no Pirinskī kunga. Bet lūdzu, Harkins kundze. Paldies Kaviča kunga vārdā. Viņš man ir lūdzis norādīt, ka, nu, te šķiet viss ir gana tehniski, ļoti skaidri grozījumi un paldies par papildu skaidrojumiem, ko saņēmām šodien no grupas skatījuma. Mūsuprāt, nekādu problēmu nav, un mums liels prieks, ka arī Kīpra ir pievienota to valstu sarakstam, kas izmanto vienkāršotās izmaksas. Tikai viens jautājums, kas tika uzdots. Um, nu, proti, kādus datus dalībvalstis uh, iesniedz, nu, kā tad jūs sapēķināt šīs vienkāršotās izmaksas un to likmes? Uh, Un vai jūs jebkad tās eh, pārskatāt pēc pašiniciatīvas bez dalībvalstu pienesuma? Un vēl personīgas dabas komentārs. Man ir tiešām prieks, ka 50% dalībvalstu nu jau izmanto vienkāršotās izmaksas. Man liekas, tas ir reāls solis tuvāk tam, lai apkarotu birokrātiju. Mans jautājums komisijai ir šāds. Vai pastāv iespēja ka arī citas uh, dalībvalstis uh, nu, jau izrāda interesi par uh, šo metožu izmantošanu. Paldies! Paldies! Nu, lūdzu, tad iespēju atbildēt uz jautājumiem. Paldies par komentāru un jautājumiem. Nu, sākšu secībā ar Kaņinskiju kungu. Mums bija trialogs ar Empel komiteju un arī ar padomi. Nu, tagad eh, šī ir, protams, daļa no tiesību aktē, kas tiek eh, piedāvāts eh, līdz šim trialogā. Viss rīt gludi, un mums ir liels prieks par to, jo Trialoga mērķis ir ne tikai popularizēt eh, vienkāršotās izmaksas ESF kontekstā, bet eh, papildināt to uz eh, citiem struktūrālo investīciju fondiem. Nu, tā ka visi šie fondi varētu gūt labumu no tādas plašas vienkāršošanas. Lūk, tā kā, nu, diezgan uh, pozitīvs skatījums komisijai ir uz uh, trialoga sarunām. Tālāk Haškins kundzes jautājums par datiem. Dalībvalsts mums sniedz vēsturiskos datus. Uh, vienkāršotās izmaksas nav absolūti arbitrāras. Runa ir par saistītajām izmaksām, kas ir balstītas uz vēsturiskiem datiem, kas gūti dalībvalstu auditu rezultātā. Arī mūsu auditori ir iesaistīti šajā procesā, tā ka faktiski pirms izmaksas parādās deleģētajā aktā mēs pārliecinamies par to, ka šie dati tiešām atspoguļo reālās izmaksas un ka šiem datiem var aizstāt reālās izmaksas. Lūk, tas ir tāds apjomīgs vienkāršojums. Vēl kāda pieeja, ko mēs ieviesām trešajā grozījumā delģētajam aktam. Pirmo reizi tika noteiktas Eiropas Savienības līmeņa vienkāršotās izmaksas izdevumiem izglītībā. Tur pieeja ir mazliet atšķirīga, jo tas viss ir balstīts uz Eirostat datiem. Runājot par uh, spēlētājiem eh, dažādajos eh, izglītības līmeņos, tā sauktie izskatu līmeņi. Nu, un ir atšķirīgas izmaksas dažādi izskatu līmeņiem, ko arī sniedz eh, dalībvalstis un ar tām nāk lai arī Eirostat. Tā ka mēs esam radījuši valstu tabulas ar likmēm, un dalībvalstis var izmantot šīs tabulas. Tas nav obligāti, bet dalībvalstis var tās fakultatīvi izmantoti, ja tām šķiet, ka tādējādi tiek vienkāršots eh, viņu darbs. Jā, taisnība 50% dalībvalstu izmanto vienkāršotās izmaksas, un mēs redzam, ka interese pieaug arī no pārējām. Arī šis 50% dalībvalstis, kas jau izmanto vienkāršotās izmaksas, vienmēr iz pievieno ar vien jaunus posteņus, jo redz labumu no vienkāršošanas, bet arī citas dalībvalstis, kas šobrīd šīs vienkāršotās izmaksas neizmanto, ir izrādījušas interesi. Un mēs ļoti proaktīvi te darbojamies. Mēs, tā teikt, sludinām šo te metodi, arī nodrošinām apmācības un praktisku atbalstu. Pateicoties arī kolēģiem, viens no viņiem ir kopā ar mani šodien. Lūk, Mēģinam veicināt šīs te vienkāršotās, vienkāršotā izmaksu metodas izmantošanu, un mēs ceram, ka nākotnē tā tiks izmantot arvien vairāk. Mūsu aplaises liecina, ka a, līdz 20. gadam aptuveni 35% ESF varētu būt īstenot izmantojot vienkāršotās izmaksas. Nu, un tas ir tiešām mums tāds liels pamudinājums, arī domājot par nākamo daudzgadu finanšu ietvaru. Thank you. Thank you. Paldies. Laika grafiks. Empala termiņš iebildumu celšanai ir 13. novembris. Un termiņš padomēji, lai tā varētu nākt klāt ar kaut kādiem iebildumiem vai lūgta pagarinājumu, ir 20. decembris. Nu, lūk. Līdz ar to mēs varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Vakar bija tādas ļoti uh, dzīvelīgas, produktīvas uh, eh, pusdienas tieši par šo jautājumu, proti nedeklarēta darba mm, jautājuma risināšana. Nu, un uh, tas bija tāds tiešām ļoti noderīgs un interesants pasākums. Un tagad mēs to pārunāsim arī komitejas ietvaros. Sākumā došu vārdu ekspertiem. Karela kungs no komisijas šķiet vēl nav ieradies. Īvs Kaldes Viņš ir Francijas delegāts un platformas līdzpriekšsēdētājs. Kālēs kungs, jūs šķiet esat ieradies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka Žordika Rēlkungs no komisijas mums ļoti drīz pievienosies. Viņam bija kaut kas ļoti svarīgs sakāms. Un, um, Tad tieši par platformas budžeta aspektiem un funkcionēšanu es savukārt biju paredzējis runāt mm, ar jums par pirmo bilanci attiecībā uz biroju un um, padalīties nedaudz uh, pieredzē Francijā. Nu, tad pavisam īsi. Varbūt uh, nedaudz par mani. Um, stādīšos priekšā un mm, tad runāšu par bilanci līdz. Uh, šim brīdim un arī izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies vēl šodien. Esmu platformas līdzpriekšsādātais un uh, Francijas pārstāvis piecu gadu laikā pirms uh, sākt uh, pildīt šos, uh, šīs funkcijas, uh, kas principā ir brīvprātīgas, biju um, darba. Um, dienesta līdz direktora vietnieks un ļoti daudz esmu strādājis tieši apkarojot nelegālo nodarbinātību. Eiropas līmenī schēmas, mēs tam mēģinājām, ap, nelegālas schēmas mēģinājām apkarot un efektīvāk organizēt darbu. Bet tagad, nu jau gadu pildu funkcijas šīs platformas ietvaros, bet pār, turpinu pārstāvēt Franciju. Uh, attiecībā uz sociālām lietām. Tātad um, mūsu biroja sastāv no priekšsēdētājiem un diviem līdzpriekšsēdētājiem. Mans kolēģis ir Renārs Lūis no uh, Latvijas, un uh, viņš um, man palīdz pildīt šīs funkcijas birojā. Uh, protams, sekretariāts arī mūs atbalsta, mēs sadarbojamies ļoti labi, un um, Mēģinām uzlabot arī komisijas darba kvalitāti. Nu, principā mm, nav tā, ka mums ir tāda reprezentatīva funkcija, nē, mūsu darba rezultāti ieplūst uh, platformas uh, darbos, mēs regulāri apmaināmies telefonu zvaniem, piedalāmies video konferencēs, uh, tiekamies arī personīgi, lai pielāgotu šīs šo platformu un tās funkcionēšanu. Runājot par platformas rezultātiem, vajadzētu paskatīties uh, uz uh, apmierinājumu anketam, uh, ko likām aizpildīt mūsu locekļiem, tātad arī pilntiesīgi locekļi vai arī sociālai partneri. Piecas anketas uh, um, 2000, līdz 2017. gadam tika nosūtītas, un um, 23 dalību valstis ir atbildējušas līdz šim. Runa bija par progresu platformas ietvaros attiecībā uz mērķu sasniegšanu, kas tika noteiktas uh, pirms platformas palaišanas. Tātad Respondenti uzskata, ka platforma palīdz sasniegt nospraustos mērķus. 43% no respondentiem precizē, ka rezultāti labi vai ļoti labi. 46% no respondentiem norāda, ka progress ir mērens. Globāli tomēr mums ļoti labi rezultāti un, un tādi varbūt mērenāki rezultāti. Specifiskāk aplūkojot uh, mūsu darba tematiku, platformas darba tematiku visu pirms. Problēma, par kuru tiek pausts lielāks apmierinājums, ir um, parāku prakses apmaiņas starp dalību valstīm, modalitātes, mm, veidojot šo darbu, šo um, apkarojot šo nelegālo darbu. Mm, tas ir ļoti labi, jo šī pieredzes apmaiņa palīdz saprast, kā efektīvāk sasniegt mūsu mērķus. Nākamais uh, aspekts, uh, par ko tiek pausts apmierinājums, ir uh, zināšanu kompetenču uh, apgūšana. Te, teiksim, mūsu ekspertiem ir ļoti laba kompetence, izcila kompetence, kas izriet no iepriekšējiem darbiem, no pētījumiem, ko platforma ir veikusi. Tas nozīmē arī plašākas zināšanas um, par šo fenomenu Eiropas līmenī. Un, um, protams, tā kā katra valsts arī apzinās nacionālo problemātiku šajā jomā, mm, tad uh, valstis var to salīdzināt ar Eiropas um, situāciju. Tas ir ļoti labi. Tagad mērenāki panākumi ir mm, platformas kapacitātei sadarbībā ar iestādēm uzlabot efektivitāti. Bet, nu, to jau var saprast, jo platforma darbojas tikai pāris mēnešus. Un tad arī platformas kapacitāte ļautu dalību valstīm savus uh, veicamos pasākumus intensivēt, bet tas, principā, cieši saistīts ar katras valsts uh, atbildību un uh, pašu iniciatīvu. Es kāpēc locekļi vēl uzskata, ka platforma ir noderīga, principā 93% norāda uz jaunu kompetenču apgūšanu un arī mm, administratīvo jautājumu risināšana atvieglotā veidā. Par to tiek pausts ļoti liels apmierinājums un apmierinājums Tad arī kolēģi ļoti novērtē to, ka tiek piedāvāts aplūkot darba modalitāti. Un eh, mums arī notika plenāra sanāksme. kas mums ļāva 12 dienas ilgi uh, palikt kopā un runāt par, eh, tieši par šīm darbam modalitātēm, kas bija ļoti vērtīga pieredze. Runājot um, par eh, valstu pārstāvjiem platformām, varam konstatēt, ka pārstāvji labāk apmainās informācijām platformas ietvaros ar savām iekšējām organizācijām, sāražo ziņojumus, bet eh, sadarbība ar citu valstu administrācijām norit netik gludi. Te ir, ir veicams vēl ir veicami vēl uzlabojumi. Tagad par eh, rezultātiem, ko varam konstatēt tagad. Visu pirms dalību valstis precizē, pateicoties platformai, notiek labi kontakti citām valstīm, lai eh, palaistu dažādas iniciatīvas, apmainītos ar praksi veiktu kopīgas um, kontrolas projektus. Um, šis 61% no respondentiem atbild ļoti pozitīvi. Citas valstis uh, norāda, ka šādus projektus plāno īstenot ļoti drīz. Skaidrs, uh, saņemam tādas atbildes. Platforma ļauj darbus uh, pilnveidot eh, katrā valstī. Francijā, piemēram, tika ieviesta holistiska pieeja, kas eh, mums ir ļoti vērtīga. Un uh, kopsavilkums, jo laiks lido, teikšu, tieši šī zināšanu apmaiņa, pārauprakses apmaiņa, kompetenču. Mm, apmaiņa, pateicoties tam visam, platforma nu jau pāris mēnešu laikā sasniedz savus mērķus. Pagaidām izaicinājums ir šāds sadarbība, efektīva sadarbība pārobežu kontekstā. Tātad sadarbība, kas notiek katru dienu, tas vēl ir tāds izaicinājums kur ir vieta uzlabojumiem, runājot eh, par eh, platformas ietvaru un arī mm, Eiropas Savienības eh, likumdošanu. Te paliek zināmas barjeras, piemēram, par datu apmaiņu, datu nosūtīšanu, tur mm, te vēl tādiem šķēršļi paliek, kas būtu likvidējami turpmāk. Mm, tad arī izsludināt konkursus, teiksim, ir sarežģīti pagaidām tieši šo administratīvo barjeru dēļ, bet tas viss būtu uzlabojams turpmāk. Labi, paldies. Mm. Es jūs nepainformēju, ka jums eh, katram piecas minūtes runāšanas laika, jo mums vēl daudz kas jāizskata darba kārtības ietveros. Tagad eh, Džordži, Džordi Karela kungs ir klāt. Viņš ir darba mobilitātes direktors Eiropas komisijā un eh, platformas priekšsādātājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Un atvainojiet, ka ierados vēlu. Tas šķiet uh, ļoti uh, labi pārbauda apmeklētājus kontrolas uh, efektivitāte uzlabojusies, acīm redzami, tā kā tas mm, arī ļoti labi. Es dzirdēju nedaudz no tā, ko Īvs teica, un man viņam jāpiekrīt, platforma darbojas veiksmīgi, varbūt Pirinska kungs man iebildīs, mm, bet eh, šķiet, ka darbs līdz šim bijis konstruktīvs, um, nevienmēr viegls, bet konstruktīvs, un tagad mums ir Rīgas, kas ļauj sadarboties, strādāt kopā un kas darbojas labi. Par eh, platformas sastāvu. Vispirms eh, komisija ir priekšsādātājs platformas ietvaros, bet mums ir divi līdzpriekšsādātāji no dalību valstīm. Tas ir fundamentāli Renārs un uh, Īv, tātad ir mūsu divi līdzpriekšsēdētāji, tas uh, ir ļoti svarīgi platformas veiksmīgai funkcionēšanai. Tagad par uh, pārstāvju izcelsmi mums uh, un funkcijām. Mums ir no nodokļu inspekcijām cilvēki, no administratīvā aparāta, ļoti tāda raiba izcelsme. Uh, un uh, veicamas funkcijas, un arī ES uh, pārstāvniecība, protams, uh, tādā horizontāla pārstāvniecība te tiek nodrošināta sektorāla, bet arī no, cilvēki no nozares tur piedalās. Tā kā platforma ļoti daudzveidīgi pārstāvēta, platformas sastāvs par mūsu platformas vēsturi. Uh, Nu, bija sākotnēji nelielas problēmas, platforma bija jāsaliek kopā, jāpieņem reglaments, eh, statūti, birojs eh, jāievēl. Bet, nu, to jau varēja sagaidīt, ka tur nevis būs tik gludi, bet svarīgi bija, ka bija griba visiem platformas dalībniekiem izmantot šo platformu kā instrumentu, eh, tādu diezgan spēcīgu instrumentu, efektīvu instrumentu. Tur ir virkne pasākumu, ko dalība valstis un sociālie partneri var eh, piemērot, lai īstenot mērķus. Ļoti ātri, pateicoties mūsu elastīgai darba manierai, mums eh, ir izdevies eh, pieņemt ambiciozu un ļoti godkārīgu darba programmu nākamajiem diviem gadiem. Mums bija diskusija plenārsēdē un tā darba grupā ar arotbiedrību pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un tā tālāk. Un tur tika sagatavots pirmais uzmetums, ko nepieņēma uzreiz, bet izdiskutēja platformā. Tas ir ļoti svarīgi, lai šajā darba kārtībā atspoguļotu visu dalībnieku intereses. Nu, tagad pēc gada varu secināt, un es nevēlos eh, rožēm visu malēt, bet eh, varu patiešām teikt, ka esam ļoti apmierināti ar to, ko esam izdarījuši. Darba programma diviem gadiem iekļauj trīs eh, sastarpēji sasaistītas prioritātes asis par sadarbību, par sastarpēju apmācību un zināšanu palielināšanu. Katra no šīm kompetencēm papildina viena otru, mums labāk jāsadarbojas, jāmācās vienam no otra un tā tālāk. To mēs arī darām. Kas te ir diezgan sarežģīti, izmērams, bet kuras tomēr saskatu labu progresu, un kas būs īsta līmeņa atzīme, mērot platformas eh, veiksmīgu un eh, svarīgumu, ir mm, pieju eh, paradigma. Mm. Mēs redzam, ka daudzās dalību valstīs uh, Te diezgan uh, fragmentēta piekļuve datiem valsts līmenī. Īvs par to runāja, Īvam nav piekļuves, teiksim, nodokļu informācija, nodokļu cilvēkiem nav, nav pieejas uh, administratīva informācija un tā tālāk, um, vai informācija par pārkāpumiem, tas ir slikti, bet notiek uzlabojumi. Un ja mums izdosies uh, uh, labot šo situāciju sākumā nacionālā līmenī, un um, pēc tam šo holistisko pieeju īstenot arī pārobežu sadarbības ietveros. Nu, tas uh, nozīmēs, ka platformas vissvarīgākais mērķis būs sasniegts. Es varu uh, runāt daudz, ilg, daudz uh, ilgāk, bet apstāšos šeit, jo vispirms, vispirms es nokavēju sanāksmes, sanāksmes sākumu un otrkārt mans laiks ir beidzies. Labi, nē, jums tiešām nevajag atvainoties, ļoti Interesanti bija uzklausīt gan Kaldeskungu, gan jūs. Un uh, tagad es redzu, ka Pirinska kungs uh, ir zālē, viņš ir eh, sociālistu mm, pārstāvis no Bulgārijas, un uh, Bulgārijā studenti, juristi, nodokļu eksperti. Um, mums te pievienojušies delegācijas ietvaros, ko tātad Pirinska kungs um, uzaicinājis no Bulgārijas, un kā cerams, ka šī diskusija mm, jūs interesēs. Un tagad došu vārdu Esteres Linčis kundzei, kas ir um, mm, uh, Arobiedrību konfederācijas uh, sekretāra un platformas dalībniece. Paldies! Mans pirmais uh, darbs bija viesmīle. Un, um, kā, mm, es toreiz vēl biju studenta, bet uh, nedēļas nogalēm. Um, sestdien, svētdien man bija jādodas uh, uz šo kafejnīcu, kur es strādāju, un no rīta līdz četriem pēcpusdienā, tātad ap sešiem pēc tam man bija jā, jā uh, viss uh, jāizslēdz, jāizslēdz gaismas, uh, jānoslēdz kases aparāts, uh, un tad es varēju uh, iet tālāk un dzīvot um, manu dzīvi. Uh, nu jā, tā kā es daudz ko zinu par nedeklarēto nelegālo darbu. Un uh, ļoti nožēlojami, ka nu, jau daudzus gadus pēc manas pieredzes šī problēma turpina pastāvēt. Beļģijā mums ir lieliski uh, piemēri. Um, tam, kā strādā darba inspektori un šī tā, tā sauktā melnās kastas kasa, kas dara šādu nelegālu darbību kases aparātiem daudz grūtāku. Bet šeit ar šo piemēru mēs jau esam apmainījušies daudziem kolēģiem no citām valstīm. Uh, Bet uh, nedeklarēts darbs arī turpina attīstīties, tā kā šeit mums uh, ļoti jācenšas. Uh, te, pagaidām tiek mesti visādi sprunguļi uh, darba inspektoru, uh, tā teikt, uh, transporta līdzekļu riteņos, um, lai visādiem veidiem apgrūtinātu, apgrūtinātu viņu darbu. Uh, un uh, mums viņam jāpalīdz. Mums ir daudz ēs likumu, kas uh, tiek pārkāpti, uh, piemēram, darba devēji tagad izmanto datu aizsardzības noteikumus kā ieganstu, lai neļautu darba inspektoriem piekļūt sensitīviem datiem. Tas ir viens tāds piemērs, un datu aizsardzība tam nebūtu nebiedomāta. Uh, Tā kā šī jautājuma risināšana paliek mūsu prioritāte un visi rīki, lai to panāktu, ir laipni lūgti. Eiropas sociālo tiesību pīlārs eh, arī daudz runā par šo situāciju, notiks attiecīgas diskusijas Gēteborgā, un um, tad paskatīsimies, eh, vai šis sociālo tiesību pīlārs mums ļaus lietas mm, patiesi uzlabot. Um, viens no mērķiem, ko nospraužam šobrīd, ir ir um, uz desmit tūkstošiem iedzīvotāju nodrošināt vienu darba inspektoru katrā valstī. To mums, mūs aicina darīt uh, Pasaules darba organizācija, un um, es ceru, ka mums tas izdosies, es pat uzskatu, ka vajadzētu noteikt termiņu, līdz kuram obligāti jā, jāīsteno šis nolūks, jo visi pētījumi pierāda vienu. Cilvēku izturēšanos maina tikai viens uh, - risks uh, tik noķertam, risks, uh, ka viņus pieķers un viņam piemēros attiecīgas sankcijas. Lūk, tas skar visas dzīves jomas, var teikt, un kā to var panākt, tikai paredzot pietiekami daudz darba inspektoru un aprīkojot viņus attiecīgiem instrumentiem, darba instrumentiem. Vēl viena lieta, kas mūs šeit interesē, ir rakstveida paziņojumu noformēšana. Ja, ja mēs kaut ko varam reāli ātri mainīt, tad mēs Uh, varam uh, ieviest skaidrību situācijā, mm, kur uh, darba devēji izliekas, ka viņi nemaz nav darba devēji. Un šeit raksturīgi paziņojumi var ļoti palīdzēt. Mm, tā tad arotbiedrības uzskata, ka šeit šī platforma nedeparētā darba apkarošana var ļoti palīdzēt. Labi, paldies. Un tagad Trampē kungs turpinās no Business Europe. Viņš arī platformas dalībnieks, protams. Paldies par uh, ielūgumu. Mēs uzmanīgi izlasījām brīfinga dokumentus pirms ierasties šeit, un mm, es uh, tiešām saskatīju, ka šie dokumenti runā par labu progresu. Uh, ko panākusi platforma, bet arī par izaicinājumiem, kas paliek uh, mūsu priekšā, kas jāatrisina, jo darbs tomēr ir ļoti sarežģīts. Mm, mēs tiešām redzam vairākus iecinājumus šeit, kas bija arī jūsu brīfinga dokumentos, bet vēlos tos izcelt. Ir daudz iestāžu, kas iesaistītas nedeklarētā darba apkarošanā, piemēram, darba inspekcijas, um, veselības un drošības inspekcijas, veselības aprūpas iestādes, sociāla nodrošinājuma iestādes, datu aizsardzības iestādes, nacionālā līmenī, reģionālā līmenī, vietējā līmenī, pašvaldību līmenī, Eiropas līmenī un, protams, sociālajie partneri. Visām šīm iestādēm jāstrādā kopīgi, un mēs ļoti tālu esam no šī mērķa sasniegšanas. Tātad nākamais uzdevums ir panākt, lai platformā varētu koordinēt visu šo iestāžu darbību un lai rīkoties kopīgiem spēkiem. Piemērs. Nesen notika ļoti labs seminārs platformas ietvaros par sad sadarbu spēju ekonomikas ietvaros un uh, to, kā apkarot nelegālo darbu. Un bija skaidrs, ka tieši nodokļu iestādes ir uh, dzinējspēks šajā jomā, darba inspektorus no, pabīdīja malā un tieši nodokļu inspektori mums tur bija priekšplānā. No nu, viņam varēja daudz ko mācīties. Un galvenā mācība bija tāda, ka jāsadarbojas vairāk. Kā Linčs kundze minēja, datu aizsardzības uh, noteikumi šeit ir uh, jāaplūko. Ja, Tas ir un paliek izaicinājums daudzām dalībvalstīm, daudz iemeslu dēļ. Platformai jāturpina strādāt, lai pārvarētu šo izaicinājumu. Un kā Estere un pārējie minēja par um, Eiropas līmeņa mm, darba mobilitāti. Platforma to skata Un uh, tieši datu apmaiņa šeit ir un paliek tas uh, izšķirīgais elements. Lai paturpinātu šo domu, uh, man žēl, ka to sauc par Eiropas darba mm, iestādi, jo tas nosaka, tas it kā mm, liek domāt, ka tieši darba inspektori tur ir galvenie spēlētāji, kas uh, varbūt dažās lomās tā ir, bet ne visās tā kā. Uh, uzsverš to, ka mums jāstrādā kopīgiem spēkiem un uh, jāsadarbojas ļoti, ļoti cieši. Un man žēl varbūt to minēt zālē, kas pilna politiķiem, bet uh, mēs tiešām ļoti, ļoti cenšamies uh, nerunāt tik daudz par politiku, jo mums visi, visiem platformas ietvaros kopīgas uzdevums. Uh, apkarot nelegālo darbu, nepieļaut šo negodīgo konkurenci, bet apkarot tās praktiskās problēmas, kas mums visiem ir kopīgas. Tas ir sarežģīti. Tas pieprasīs iespējams daudzus gadus, bet svarīgi, ka mums ir viens mērķis, kas mūs vieno. Un um, kamēr tas tā ir, varam uh, progresēt. Un tagad es izdarīšu kaut ko ļoti neierastu un apstāšos pirms manas laiks ir beidzies. Paldies! Jā, tas, eh, tas ir mūsu visu kopīgās intereses. Tiešām. Tagad vārds Pirinska kungam, referentam, kurš uzsāka šo darbu kura rezultātā tika izveidota platforma. Paldies, priekšsēdētāji, es augstu vērtēju šo iespēju un vēlējos norādīt, ka mēs uh, strādājām kopā ar visiem ēnu referentiem, un tas uh, bija kolektīvs pasākums, un tagad turpināšu runāt bur bulgāru valodā. Pirmkārt, vēlos sveikt savus viesus, kuri ir atbraukuši no Bulgārijas. Jā, viņu ceļš nebija viegls, viņi ir izbraukuši šodien ļoti agri no rīta, lai varētu piedalīties šajā sanāksmē. Tātad īsi komentāri par šo tēmatu vispirms. Manuprāt, manā rīcībā ir divas minūtes. Te ir jārunā lakoniski. Tātad šīs platformas izveide bija tiešām uh, pozitīvs sasniegums, jo sākumā pastāvēja vispār šaubas, vai šāda platforma ir nepieciešama. Tālāk, uh, pats termins nedeklarēts darbs, tam ir daudz dažādu aspektu, un šī parādība kļūst ar vien sarežģītāka, un mums tādēļ ir jāuzklausa ekspertu viedoklis. Nākamais. Mēs esam pieņēmuši apzinātu lēmumu. Uh, darb, nedeklarēt darba novēršana, tātad šeit ir dažādi pasākumi, arī nedeklarēta darba pārveidošana deklarētā darbā. Tika uh, Viena kolēģi arī teica, ka jā, ir jāmaina uzvedības veids, ja cilvēks zinās, ka draud sots jebkurā gadījumā, ja kaut kas nelegāls tiek darīts, tad arī viņi rīkosies citādi. Mēs uh, esam dzirdējuši, uzklausījuši dažādus ekspertus. Šajā platformā ir pārstāvēts dažādas intereses - arotbiedrības, uzņēmēji, valsts iestādes un arī Eiropas komisijai ir svarīga loma šai platformā. Un tieši tā mēs arī bijām to iecerējuši ka ir jābūt kopīgām interesēm, nedrīkst pieļaut darba spēka eksploatāciju, nelikumīgu konkurenci, negotīgu konkurenci un ka ir jāmaksā nodokļi. Un kolēģi arī e, noslēgumā norādīja, ka šī platforma strādā ļoti intensīvi, un viens no galveniem izaicinājumiem šai platformai ir tāds, ka ir jāpanāk reāli rezultāti dažādās dalību valstīs, dažādās nozarēs, uz vietām, un tas nav tik viegli izdarāms. Noslēgumā uh, es gribu teikt priekšsēdētājs kundze, ka mums ir jāturpina kontakti, sadarbība ar platformu, uh, Varbūt tieši jūs uh, varētu to uh, nodrošināt, un pēc tam, pēc gada, mēs izvērtēsim, kas ir izdarīts, kas ir sasniegts. Šai uh, platformai ir jānāk klajā ar secinājumiem, pēc tam tie jāpārveido lēmumos un arī augstu vērtēja to, ka ir izveidota darba grupa saistībā ar Eiropas darba biroju Šeit ir jārunā par nodarbinātību pirmkārt. Nevis vienkārši darbu, bet nodarbinātību. Paldies! Tagad vārds Tomčas kundzei, kura ir ēnu referente. Liels paldies par iespēju izteikties. Labrīt visiem! Ir pagājis jau gads kopš uh, Pirīnska kungs ar lielu pacietību vadīja sarunu procesu par platformas izveidi. Šodien mēs dzirdām, eh, ka jau ir uh, veikts darbs, un mēs vēlamies izvērtēt, kas ir sasniegts, uh, uzzināt faktus. Jā, Pirinska kungs arī norādīja, ka sākumā tika izteiktas šaubas vai platformas nepieciešamību, bet mēs jau visi vēlamies sasniegt kopīgu mērķi samazināt nedeklarēta darba apjomu, un šobrīd mūsu viesi mums apliecināja, ka platforma tiešām ir uh, nodrošinājusi izvirzītā mērķa sasniegšanu, bet platforma, protams, ir darbojusies tikai gadu, tādēļ arī nevaram cerēt, uh, ka būs jau ļoti ievērojami rezultāti sasniegti. Uh, Eh, arī kolēģis norādīja, ka tiešām eh, taustām rezultāti būs konstatējami tad, kad mēs varēsim salīdzināt šīs dienas situāciju ar situāciju, kāda pastāvēja pagātnē, un, teiksim, varēsim salīdzināt to visu arī ar uh, rezultātiem nākotnē. Um, platforma ir viens no instrumentiem, kuri var mums palīdzēt panākt šajā jomā pozitīvus rezultātus. Tas ir izšķirošais kritērijs, ne jau sēžu skaits vai dažādu vēl jaunu aģentūru un iestāžu izveide. Es tiešām šaubos, vai tādas būtu nepieciešamas. Mums ir jākoncentrējas uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Tāpat jāstiprina institūcijas, eh, iestādes, kas jau pastāv šobrīd arī nacionālā līmenī, kur uzdevums ir cīnīties pret nelegālu darbu. Nu, un tādēļ jāveido jaunas iestādes. Šobrīd mums arī eh, uzstāšanās laiks ir ierobežots bet es noslēgumā vēlos teikt, ka esam sasnieguši jau labus rezultātus platformas izveidē, un pēc gada mums atkal vajadzētu sanākt kopā un izvērtēt sasniegtos pozitīvos rezultātus. Un uh, es nezinu, vai varu uzdot jautājumus mūsu viesiem vai ne, bet es gribēju lūgt pastāstīt par kādu konkrētu platformas darbības pozitīvu piemēru un sasniegumu. Vārds Makintārs kundzei. Paldies, mani tiešām tā iedrošina eh, tas, ko es dzirdu šodien, gribu pateikties komisijai, un tā es nedaru bieži. To mēs, es, ko mēs esam izdarījuši Pirinska kunga vadībā. Mums izdevās panākt platformas izveidi. Mēs visu šo platformu atbalstam jo mēs visi apņēmīgi vēlamies uh, apkarot nedeklarētu darbu, mēs vēršamies pret strādājošo eksploatāciju. Un no otras puses uh, šāda parādība nodara arī kaitējumu uh, likumīgi strādājošiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Un jāsaka, visas politiskās partijas šajā parlamentā atbalstīja šo iniciatīvu un tagad mūsu ieceres šķiet realizējas. Es toreiz vēlējos, lai mēs koncentrētos uz konkrētiem mērķiem, mums ir jābūt vērienīgiem šais iecerēs un tāpat laikā pragmātiskiem. Tā tad ir jādomā par parādu prakses apmaiņu, apmaiņu ar informāciju un uh, tiesību aktu īstenošanu un nevis veidot kaut kādu standartizētu pieeju. Un man ir bail, ka Eiropas uh, darba iestādē varētu to uh, arī darīt. Un uh, 93% aptaujā to uh, atzīst, ka šie pasākumi ir bijuši uh, drīzāk pozitīvi vai pat uh, ļoti pozitīvi. Es pārstāvu apvienoto karalisti. Un es pastāvīgi šajā procesā darbā uzstāju, ka apvienot, uz to, ka apvienotajā karalistē saskaņā ar OECD datiem 1,7 no IKP, 1,7% uh, no IKP ir šī ēnu ekonomika. Ir valstis, kur uh, šis īpatsvars ir lielāks pat līdz 30%. Bet es lepojos ar to, ka apvienotajā karalistē ir pieņemts likums par modernās verdzības apkarošanu. Tas nozīmē, ka uh, verdzība, cilvēku tirzniecība ir uh, noziegumi, un tie, protams, ir saistīti ar nedeklarētu darbu. Mēs tagad esam šo iniciatīvu uzsākuši, un es aicinu neko pagaidām negrozīt, pirms tā būs sākus pilnā apjomā darboties, pirms mēs varēsim redzēt reālus darba rezultātus. Manuprāt, tas ir tiešām ļoti vērtīgs sasniegums. Mēs varēsim gūt tiešām visi Eiropā daudz pozitīvu rezultātu. Paldies, Tomas Kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šī bija ļoti interesanta prezentācija. Gribu arī teikt uh, mūsu viesiem, kas sēž zāles aizmugurē, ka viņi var būt apmierināti ar sava deputāta darba rezultātiem. Discussions some šajās eh, garajās diskusijās, kas mums notika, dažkārt radās, nu, vismaz man iespējas, ka tas viss ir bezcerīgi, ka ir subsidiaritātes princips spēkā un ka tiešām ir grūti kaut ko tādu izveidot un, eh, un iedarbināt. Bet tagad tas viss tiešām darbojas. Vakar es sarakstīju daudzus jautājumus par sadarbību ar eh, nodokļu uh, administrāciju, sociāliem partneriem, trūcīgiem strādājošiem par to, kādi šķēršļi var rasties dalību valstīs, aizbildinoties ar Eiropas likumiem par tiešsaistes platformām. Nu, es nevarēju, ne, tā kā laiks ir ierobežots, nevaru uzdot šos jautājumus, bet es arī sadzirdēju visas atbildes, tā kā man nekas daudz nav piebilstams. Gribu teikt, ka sākums ir uh, pozitīvs, labs. Uh, Eh, tā ir eh, tagad eh, divu gadu programma, un platformas dalībnieki arī tiek aptaujāti, lai izvērtētu viņu apmierinātību, un varu arī atbalstīt Tomšs kundz uzdoto jautājumu par veiksmes stāstiem, ja tādi ir, lūdzu pastāstīt mums par tiem. Tāpat eh, ir arī svarīgi, eh, lai būtu tāda ārējais eh, izvērtējums pieejams, jo platformas divus pirmos gadus vajadzētu izvērtēt arī no malas, nekai, ne tikai platformas dalībniekiem pašiem. Varbūt mums ir jāmeklē tāda pozitīvā pieredze ne tikai Eiropas Savienības valstīs, bet arī citās, teiksim, Austrumpartnerības valstīs varbūt, ka tur arī nedeklarētā darba jomā situācija nav tik laba, bet nu, mēs varam mācīties no Norvēģijas, Kanādas vai citām valstīm. Tur noteikti ir kaut kas, ko viņi var mums parādīt. Es gribēju jautāt, vai Kuņevs kundze ir zālē, vai kāds viņu aizvieto, Lopes par mējo. Jūs viņu aizstājat. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kuņevas kundze nevarēja uz šo sanāksmi ierasties, bet viņa lūdza mani paust savu viedokli. Tiešām pateicamies par šīm prezentācijām, ļoti interesanti dzirdēt jūsu secinājumu. Šī platforma ir ļoti nozīmīga, tā ir strādājusi vienu gadu, un tā ir nozīmīga dalību valstīm. Paldies par jūsu veikto darbu. Diemžēl vēl ļoti daudz, kas ir jādara lai tiešām varētu tikt galā ar nedeklarēto darbu un nav vēl šobrīd sasniegt pietiekami ievērojami rezultāti. Dažās valstīs šī parādība ir gājusi mazumā, bet citās valstīs, kur ir uh, īstenot taupības politika, šī uh, nedegla, ne, šis nedeklarētais darbs ir vērsies tikai plašumā, ir arī daudz tādu viltus pašnodarbināto, tā skaitā Spānijā ir arī tāds daļēji deklarēts darbs, ka, teiksim, cilvēki daļu darba laika deklarē, bet uh, pārējais darba laiks netiek deklarēts. Uh, šiem uh, cilvēkiem ir arī cilvēki, kuru tiesības netiek ievērotas, netiek garantēti pienācīgi darba apstākļi. Uzņēm, lielie uzņēmumi izvairās dažādā veidā maksāt nodokļus un netiek veikts arī sociālās iemaksas. Transporta jomā ir tiek izveidotas tādas uh, Uh, fiktīvas uh, kompānijas, lai uh, mazāk maksātu nodokļus, lai tos apietu. Piekrītu Linčs kundzei, ka nepieciešami vēl papildu tiesību akti Un uh, izmantojot platformu, mums ir jānodrošina tas, ka nodarbinātības apstākļi uh, Eiropas Savienībā ir uh, labi un konsekventi, saskaņoti. Ir jādefinē skaidri noteikumi, kā vērsties pret sociālo dempingu. Tāpat arī tādas gluži. Uh, vienkāršas lietas būtu jāizdara, teiksim, starptautiskās darba organizācijas 81. konvencijas ratifikācija par konkrētu standārtu noteikšanu, jo pretējā gadījumā mēs pēc gada varbūt arī saņemsim atskaiti par paveikto darbu, bet nekādu īpaši uh, taustām rezultātu nebūs. Mēs uzskatām, ka ir jāapkaro nedeklarēts darbs, ka platforma ir svarīga un Tādēļ mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība izmantotu visus iespējamos instrumentus, lai uzlabotu strādājošo situāciju. Neredzu zaļo pārstāvi vai EFTD. Lūdzu. Nepamanījos. Paldies priekšādātāji. 2015. gadā mums bija iespēja sadarboties ar citiem ziņotājiem, tā skaitā arī ar Perīņķī kungu, strādājot pie nedeklarēta darba apkarošanas platformas. Un ir bijusi ļoti laba informācijas un labās prakses apmaiņa. Nu, un tai ir jāraksturo arī platformas darbu, lai varētu palīdzēt mazāk aizsargātajiem darbaņēmējiem. Protams, ka projekts ir ļoti ambiciozs un ir arī struktūrāli izaicinājumi. Tā izskaitā, piemēram, nedeklarēta darba un pagrīdes ekonomikas izvērtēšana. Tas, protams, atšķiras dažādās valstīs. Manā valstī šķiet, ka runa ir par aptuveni 21%, bet, protams, tās ir tikai aplēses. Uh, Lai varētu gūt kvalitatīvus datus, kas, protams, ir liels izaicinājums, mums ir nepieciešama apņēmība no visu dalībvalstu puses, pastāvīga neatlaidīga apņēmība, un dažos gadījumos dalībvalstis nepiedalās, jo šis ir brīvprātīgs pasākums, platforma ir fakultatīva. Šķiet, ka jūsu izdarītās operatīvās izvēles iet pareizā virzienā, piemēram, darba inspekcija darbinieku apmaiņa starp dalību valstīm. Protams, ka Eiropas līmenis ir īstais, kur apkarot šādu parādību, kam ir arī pārobežu raksturs. Un es arī esmu ļoti apmierināta ar visiem pētījumiem, kas ir veikti attiecībā uz uh, fiktīviem uzņēmumiem Eiropā. Mēs zinām, ka platforma darbojas uh, tikai vairāk mazliet par gadu, tāpēc eh, vēl ir pāragri gaidīt eh, tādu plašu jūsu darba izvērtējumu, bet 2015. gadā mēs norādījām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai saprastu, kur tieši tad nonāk nodokļu maksātāju līdzekļi un jāpārliecinās, ka tie tiek izmantot efektīvi. Runājot par sankcijām, mēs zinām, ka ir nepieciešams izmaiņas individuālajās valstīs, lai apkarotu nedeklarētu darbu, un tam ir nepieciešams zināmas iniciatīvas. Tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka darām visu iespējamo, izmantojot nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu to, ka nedeklarēts darbs gluži vienkārši nebūtu jēdzīga nodarbe, un tad mēs panāksim rezultātus. Dominiks Metān, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ir skaidrs, ka platforma, kas ir vērsta uz nedeklarētu darba apkarošanu, ir vairāk nekā nepieciešama. Tas ir steidzams jautājums, būtiski nepieciešams, un tik tiešām uh, gribu apsveikt Perīnski, jo mazāk aizsargātajiem um, darba ņēmējiem uh, šeit ir runa arī par, uh, piemēram, pe pensijas nepiemējamību, veselības aprūpes nosacījumiem un citiem darba tiesību pārkāpumiem. Runa ir par nelojālu konkurenci. Un 2017. gada martā bija arī platformas sanāksme, un tur komisija lūd, komisija tika lūgts uh, komentēt gatavotos tiesību aktus par legālo migrāciju. Šeit runa ir arī par nelegālo migrāciju. Nu, jautājums ir, vai ir kādi rezultāti šai ziņā. Šajā te Marta sanāksmē platformā tika runāts arī par eh, pētījumiem, par eh, pašnodarbinātajiem un to, kā konstatēt eh, paskastīšu uzņēmumus. Rezultāti tiks solīti rudenī, nu, un rudens jau ir klāt. Tāpat tika runāts par miljonu eiro līdzekļu piešķiršanu projektiem nedeklarēta darba apkarošanā un ir paredzētas aktivitātes novembrī eh, atlasītajiem projektiem. Jautājums ir, vai šis eh, projektu saraksts ir pieejams. Nu, lūk, un būšu arī iekļāvies savās divās minūtēs. Paldies! Paldies, Hočakungs! Paldies, priekšsēdētāji! Nedeklarētam darbam ir negatīva pieskaņa daudzās jomās, arī no ētiskās puses, ne tikai ekonomiskā skatījuma. Runājot par Eiropas jauniešu problēmām, skaidrs, ka viņus skara 20% bezdarba rādītāji Eiropas Savienībā. Mm, jauniešu vidū ir tādi, kam nav izglītības īpašas vai uh, apmācības, un tas skar vairākus desmit miljonu jauniešu. Ir skaidrs, ka jaunieši labprāt uh, likumīgi strādātu, bet gadās tā, ka nedeklarēts darbs ir vienīgā iespēja jauniešiem atrast kādu darbu. Nu, tāpēc mums eh, problēma ir jāapkaro saknē. Iespējams, ir jānāk klajā ar tiesību aktiem, kas sarežģītu dzīvi tiem uzņēmējiem, kas izmanto nedeklarētu darbu. Itālijā viņi tiek saukti par bambučioniju. Un man ir tāds iespējas radies, ka viņiem ir bail no modernā darba tirgus, eh, šis te žurku skrējiens. Eh. Nu, lūk, un tieši tāpēc eh, droši vien jauniešiem nereti ir bail pievienoties darba tirgumu. Mans jautājums ir platformas pārstājiem. Uh, Vai ir kādas idejas par to, kā šādiem jauniešiem piedāvāt kaut kādas nākotnes izredzes? Jo citādi viņiem draudz sociālās iztumtība. Nu, piemēram, apmācības iespējas droši vien būtu laba iespēja, kā problēma risināt. Vai ir kādas idejas? Lūk. Paldies. Agairu jūsu kundze. Paldies. Protams, ka ir izskanējuši komplimenti zālē par um, platformas darbu. Un es gribētu pievienoties tiem cilvēkiem, kas bija šādu komplimentu autori. Man ir jautājums par jūsu prezentāciju. Un arī kāda lieta, kas tur neparādās. Proti, kā virzās darbs pie kopīgas definīcijas. Ja mēs tik tiešām vēlamies vākt datus visā Eiropā, tad noderīgi būtu, ja mums būtu kāda kopīga uh, definīcija, kopīgi jēdzieni, lai mēs arī varētu noteikt progresu šai jomā. Nu, lūk, līdz ar to man interesē, vai ir uh, bijušas diskusijas par šo lietu. Nu, un arī varbūt plāni attiecībā uz uh, sociālās uh, drošības karti. Un tas sasaisti ar nedeklarētu darbu. Nu, un vēl varbūt tāds konkrētāk komisijai vērsts jautājums. Mēs zinām, ka jūs strādājat pie plāniem darba iestādēji vai darba aģentūrai. Nu, lūk, un kādas mācības esat guvuši no šīs platformas pirmā gada darba, veidojot šo te Eiropas darba iestādi? Un vai pirmā gada pieredze ir novedus pie kaut kādām rekomendācijām šai te veidojamajai darba iestādēji? kaut kas tāds, kas varētu mums noderēt cīņā ar nedeklarētu darba apkarošanu. Paldies! Paldies! Jā, lūk, Gērijas kundzes jautājums par definīciju un par iespējamām mācībām, kas gūtas. Kārola kungam došu vārdu. Iespēja atbildēt platformas vārtā. Paldies priekšsēdētāji! Un paldies uh, komitejai, kas ir organizējuši šo viedokļu apmaiņu. Parlamenta kā līdzlikumdevēja viedoklis ir ārkārtīgi būtisks uh, platformai. Gribu pievienoties tiem, kas ir apsveikuši Pirinskī kungu ar uh, viņa apņēmību Varbūt uh, kādam nācās no tā ciesta diskusiju gaitā, bet uh, faktiski jau uh, rezultāts tam visam ir labs. Es domāju, mēs visi varam piekrist pāris lietām, un te atkal jācitē Pirinska kungs, kad viņš teica, ka tik tiešām nedeklarēts darbs ir ļoti daudzpusīgs fenomens. Un ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, lai to apkarotu. Otrakārt, vairāk izskanējušie komentāri par to, ka ir jāspēj kaut kā izmērīt platformas progresa, eh, balstoties uz to, vai, piemēram, nedeklarēta darba apjoms sarūka Eiropas Savienībā. Protams, ka tas ir parametrs, bet nav jau runa tikai par platformu. Platforma ir būtisks instruments, un mums ir jāvairo tās ietekme, bet platforma viena pati visu nevar paveikt. Es te arī runāju par bailēm no soda Nu, un to platformas līmenī nevar īstenot. Tomičs kundze vaicāja, vai nav kāds veiksmes stāsts. Es varētu vienu minēt. Koleģiālais izvērtējums, ko veica platformas dalībnieki Rumānijas darba inspekcijā. Rumānijas ministrs lūdza platformu nosūtīt ekspertus, lai varētu veikt padziļinātu analīzi darba inspekcijā un lai saprastu, kas labi darbojas, kas nē. Es domāju, ka pie šādām lietām mēs Eiropas Savienībā jau esam pieraduši. Nu, tagad arī nacionālās administrācijas atver durvis citu valstu ekspertiem. Tur bija gan es, gan arī eksperti no Nīderlandes. Un viņi tik tiešām vēlas padziļinātu izpēti, arī anketa bija ļoti plaša. Nu, viņi tiešām vēlas saprast, kādas ir problēmas un kāda ir risinājuma izaicinājumiem. Viss tika pārunāts ar ekspertiem, nācām klajā arī ar rekomendācijām, uzlabojumiem. Nu, un es domāju, ka to ir vērts pieminēt. Jo tas tieši ļoti labi parāda platformas garu un būtību. Cilvēki tajā nedarbojas, lai aizsargātu savas nacionālās intereses, kā tas notiek citās institūcijās, un tas ir tikai dabiski. Uh, platformā dažādu valstu pārstāvji kopīgi darbojas, lai panāktu iespējami labāku rezultātu. Lūk, tāds labās prakses piemērs. Mākintērs kundzes jautājums bija par to, vai ir kaut kādi uzvarētāji un zaudētāji, proti, vai kāds dabū no platformas vairāk nekā citi. Mans iespējas ir tāds, ka ik viens eh, platformā atrod to, ko vēlas dalībvalsts ir atšķirīgs, tāpat arī politiskās reakcijas ir dažādas, bet, eh, nu, piemēram, īve iesaista liecina, ka, ja runa ir, vai ir Ester un Nils, eh, kā sociālo partneru pārstāvji, ir skaidrs, ka ik viens platformā var atrast to, ko vēlas. Tā kā, nu, es nezinu, vai platforma spēlē par labu kādai valstu grupai vai kādai nozarei. Es domāju, tā ir pieejama visiem. Tomas Kunze gribēju uzdot jautājumus, bet uh, tad norādīja, ka visi jau esot atbildēti. Par uh, starptautisko dimensiju, protams, ir jādomā, bet te pašā laikā ir jākonsolidē jau esošais. Uh, tāpat jautājums bija par konkrētiem priekšlikumiem. Nu, tie ir publicēti komisijas tīmekļa vietnē, ar tiem visi var iepazīties, un ja ir kādi jautājumi par konkrētu projektu, tad mēs labprāt atbildēsim likumīgās migrācijas jautājums bija daļa no konsultācijām, ko komisija uzsāka. Ikreiz, kad te ir jāveic tā saucamā fitnes pārbaude, labāk regulējuma nolūkos. Ja runa ir par paskastīšu uzņēmumiem, ir paredzēts seminārs 30. novembrī. Nu, un um, pēdējie jautājumi, kas izskanēja par kopīgu definīciju. Uh, Pie tā mēs strādājam. Esam uzsākuši darba grupu platformā, tā sāks darboties nākamajā gadā un strādāsies tieši pie šīs lietas. Mums ir jābūt uh, varbūt nepieticīgiem, bet realistiem. Iespējams, ka varēsim panākt kopīgu definīciju. Negribam steigties par priekšdarba grupas uh, darbam. Šobrīd Juridiskas definīcijas vēl ar vienu ir nacionālā līmenī, tāpēc ir jādomā, kā varam uh, šeit iestrādāt arī Eiropas līmeņa pieeju. Nu, un uh, kādas ir mācības, ko esam kuvuši pirmajā darbības gadā, un ko tas varētu dot Eiropas darba iestādēji. Mm, pagājušajā sanāksmē mēs vienojāmies 6. decembrī mm, noturēt nu, īpašas darba grupas sanāksmi Mums ir 22 eh, dalībnieki, kas ir pieteikušies dalībai. Nu, un eh, mēs arī komisijai decembrī, tātad pietiekam laicīgi, varēsim piedāvāt kopīgu platformas viedokli, ne tikai individuāls nostājas. Nu, bet eh, skaidrs ir tas, ka arī platformas darbā ir eh, savi trūkumi, tāpēc tā arī ir lieliski iespēja eh, platformas ietvaros pārunāt eh, šādas te darba iestādes vērtību un kā to vislabāk organizēt. Paldies! Es nedomāju, ka mēs varam dot vārdu jums visiem, Bet pirms dodu pēdējā vārdu Pirinska kungam, došu vārdu sociālajiem partneriem, jo viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi ja runa ir par eh, mūsu pieņemto lēmumu īstenošanu praksē, tā kā lūdzu, Liņšs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu saprast uh, frustrāciju, ar ko saskars atsevišķi deputāti, jo apstākļi ir ļoti sarežģīti darba ņēmējiem. Ja viņiem ir jāizvēlas, vai nu darba nav vispār, vai arī vienīgā iespēja ir strādāt nedeklarētu darbu. Uh, vai arī vienīgā iespēja ir viltus pašnodarbinātība. Tā ka es pilnībā saprotu emocijas, ko izraisa apgalvojumi, ka platforma darbojas veiksmīgi. Iemesls, kāpēc arotbiedrības uzskata, ka platforma ir veiksmes stāsts, tāpēc, ka ir iespēja runāt par aklajiem punktiem un identificēt tos. Mums ir bijusi iespēja par eh, to, kā, piemēram, aviolīniju piloti nerad saskars ar viltus pašnodarbinātību. Nu, un tad mēs visu dalībvalstu uzmanību varam vērst uz eh, tādu um, uzmanības eh, signālu, proti ir lietas, kam jāpievērš lielāku uzmanību, un varam arī nākt klajā ar pierādījumiem tam, kas notiek. Uh, Tā ir bijusi arī reāla iespēja tām dalībvalstīm, kas atpaliek no abu pušu iesaistes, dzirdēt, kā situācija darbojas citur Eiropā, un tik tiešām ir sava vērtība arī arotbiedrību pienesumam un darba devēja pienesumam, un tas viss gūst vēl vairāk vērtības ja kopā sanāk valdības un eh, no darba devēja organizāciju pārstāvi. Tā ir tā maģiskā formula. Mēs esam spējuši identificēt, kāda veida procedūras un struktūras ir iespējams izveidot, lai mudinātu šādu saziņu. Vakardienas pusdienās mēs runājam par tādu tradicionāli sarežģītu situāciju, proti pārobežu uh, lauksaimniecībā nodarbinātie. Un ir svarīgi nodrošināt to, ka saistībā ar šādām programmām tiek sniegta arī informācija par nodokļu jautājumiem un sociālo drošību. Šāda veida informācija būtu jāiekļauj arī līgumā, ko cilvēki paraksta. Tas ir ļoti būtiski. Uh, Un ļoti labi, ka arī darba devēja bija daļa no šīs iniciatīvas, un viņiem nešķita, ka tas ir eh, kas tāds, eh, kas viņiem tiek pāri nodarīts. Gluži pretēji viņiem šķita, ka a, eh, tas ir noderīgs a, elements, kas palīdz a, vienādot spēles noteikumus darbaņēmējiem Eiropā. Es nesaku, ka vilktus pašnodarbinātības vai citu nedeklarētu darbu formu problēma būtu atrisināta. Man ir prieks par to, ka nedeklarētā darba apkarošanas platforma strādā tā, eh, ka tā palīdz mums identificēt problēmu jautājumus un nāk klajā ar rekomendācijām veicamajām pārmaiņām. Es domāju, ja mēs jaunās darba iestādes kontekstā varētu vienoties par instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai varētu uh, aizdarīt pastāvošos robus, nu, tas tikai uzlabos Eiropu visiem mums. Mr. Trumpe. Thank you very much. Paldies, Trumpe kungs. Paldies pavisam īsi. Man šķiet, ka ļoti svarīgi, lai platforma um, būtu droša vieta, lai apmanītos praksēm un uh, um, apgūšanas pieredzi, neatkarīgi no tā, vai uh, tā ir uh, laba vai slikta pieredze. Un es ceru, ka tāds paliks. Otra lieta - šis ir process, kas nebeidzas eh, gada laikā, bet divu gadu laikā. Šis ir uh, uh, pastāvīgs process, jo parādīsies jaunas nedeklarētā darba formas. Esmu no Dānijas, mums ir uh, ļoti laba sociāla nodrošinājuma sistēma, ļoti labi administratīvā aparāta, un nu, joprojām mums uh, jāapkaro nedeklarētais darbs. Atvainojiet, Pirinska kungs, es zinu, jums ir vairāk nedeklarēta darba nekā mums, bet šis process nekad nebeidzas. Platformai būs jādarbojas daudzus gadus. Pēdējais komentārs varbūt tas ir Linči nepareizi saprata, īstenošana ir svarīga, bet, protams, arī palīdzēt cilvēkiem pāriet no nedeklarētā darba uz legāli deklarētu darbu. Mēs daudz skaidrojam jauniem beļģu uzņēmējiem, uh, Uh, situācija nodokļiem, uh, ja, teiksim, savu darbu deklarē, un daudzi, daudzas atsauksmes no informācijas saņēmējiem bija ārkārtīgi pozitīvas. Labi, te apstāšos. Paldies, un došu vārdu Kaldes kungam, platformas uh, līdzpriekšsēdētājiem, ja jums ir kāds noslēdzošs komentārs. Paldies priekšsēdētājiem. Es varu apstiprināt to, ko tikko teicu. Un Nu, tas to dzird arī no citiem runātājiem, tā kā esam viensprātis, eh, mēs esam procesā, kas um, turpinās, eh, kas vidējā termiņā um, arī dos augļus. Mm, tagad um, mums jāskatās tieši uz uh, šo trauslo darbu, darba apstākļiem, uz kontrolēšanu, uz sankcionēšanu, sadarbību dalību valstu starpā. Uh, sadarbība tieši pārobežu kontekstā ir ļoti svarīga, lai šo praksi īstenotu. Labi, Pirinska kungs, jums tiešām um, jūsu adrese izskanēja daudz uh, uzslavu, tā kā nu, jums tas pēdējais vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Man nav ilgi jārunā. Es uzskatu, ka nu, tā pa pilnīgi skaidrs, ka platforma šī īsajā laika brīdī ir kļuvusi funkcionāla un ir sasniegusi kaut ko ļoti vērtīgu, proti komunikāciju, komunikācijas uzlabošanu un labāku partnerību, diskutējot par daudzām lietām, kas skar nelegālu darba tirgu. Un tagad no diskusijas līmeņa mēs jau varam paredzēt konkrētus kopīgus pasākumus dalību valstu līmenī, izmantojot darba grupas, kā piemēram Rumānijā, uz kuru jau tika izdarīta atsauce. Es neesmu neatkārtošu visu, kas jau izskanēja. Mums priekšā ir milzīgi izaicinājumi. lai sasniegtu visus, uh, uh, kam nepieciešama šī palīdzība. Nu, un, uh, jā, visi runātāji pirms manis arī izteicās šajā, šādā kontekstā, runājot par platformas mērķiem un sasniegumiem. Tagad mēs redzam, cik lielu pievienotā vērtība ir sadarbībai, un es domāju, ka platformai tagad ir arī eh, formula, maģiskā formula atrasta, saskaņā ar kuru tā var darboties un attīstīt um, turpmāk savu darbību. Tā kā paldies visiem kolēģiem un referentiem. Un viena lieta, kas varbūt netika atrunāta līdz šim, augstu kvalificētie eksperti sekretariātā mūsu politiskajā grupā, sociālistu demokrātu grupā. Es eh, nesaukšu cilvēkus vārdos, jo man pašam šķiet, kad jūsu vārds tiek eh, pēkšņi piesaukts, tas eh, rada zināmu um, ehm, apmulsu un varbūt konkrēti, konkrētai personai. Bet uh, vienkārši minēšu augstu kvalificētus ekspertus, bez kuriem šī platforma nebūtu iespējama. Paldies arī jums visiem par šodienas diskusiju. Mūsu komiteja ir uzdevums uh, būt par saikni starp platformu un darba devēju. Paldies! Paldies par to, ka piedalījāties šajā diskusijā. Atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, protams. Nu, tagad uh, eh, 3-4 minūtes, starp citu, apsteidzam mūsu grafiku. Un tā kā mums būs jāpagaida, kamēr mums pievienosies Deselbloma kungs. Nu, viņš tiešām pēc 3-4 minūtēm arī ieradīsies. Es ceru, ka daudz no jums paliks, uzdos viņam jautājumus, uzklausīs viņu. Tātad eh, tehniskā pauze 3-4 minūtes.

friends, we are preparing. Jā, draugi. Nu, gatavojamies viedokļu apmaiņai ar uh, Deisa Blūmu kungu. Nu, ceru, ka jūs arī gatavojaties. Gatavojaties arī apsēsties un uh, koncentrēties uz to, kas uh, Deisa Blūma kungam sakāms. Nu, došu jums vēl pāris minūtes. Okay, friends, then we start. Labi, draugi, tad sāksim. Lepni lūdzam mūsu komitejā, Deisablūma kungs. Noteikti jūs zināt, eh, mums eh, šajā komitejā notiek daudz diskusiju par situāciju Grieķijā, ne tikai Grieķijā, bet daudz runājam par Grieķiju konkrēti. Mums notika apmaiņas, protams, viedokļa apmaiņas ar Grieķijas darba lietu ministru, komisijas pārstāvjiem, ar Eiropas padomi, ar eh, Grieķijas darba ņēmēju eh, vispārēju konfederāciju, ar ekspertiem, eh, kas veikušie darba tirgus situācijas pārskatu Grieķijā un, atsakot, ļoti dzīva komunikācija mums notiek ar dažādiem dalībniekiem. Uh, dažādiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem. Un tagad priecājamies redzēt jūs mūsu grupā, nu, tas ir mūsu komitejā, jo jums ir milzīga pieredze uzkrājusies eh, šo pēdējo gadu laikā, un jūs varat arī pastāstīt eh, par to, vai jūsuprāt Grieķijai ir nākotnē, Grieķijā situācija ir ilgspējīgs risinājums. Ļoti uzmanīgi klaus, uzklausīsim jūs, Nu, jūs redzat, šodien uh, nav gluži visi komitejas uh, locekļi ir savās vietās, bet uh, kolēģi, kas ir klāt, ir gatavi jūs uzklausīt un darīs to ar lielu interesi. Nu, paldies, ka atnācāt, un jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem, godātie deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā nodarbinātības uh, komitejas sēdē. Galu galā parasti es apciemoju ekom komiteju, kā jau ir grupas uh, priekšsēdētājs, bet es ļoti labi saprotu, ka arī jūsu komiteja ir īpaša interesa Grieķijas situācijā, runājot par darba tirgus attīstību. 27. aprīlī šogad painformēju Eiropas parlamenta plenārsēdi par uh, to, kas notiek ar Grieķijas programmu. Kopš tā brīža labs progress panākts vairākās frontēs. Grieķija un partneri veiksmīgi noslēguši otrās programmas pārskatu jūnijā. Konkrētāk, Grieķijas iestādes sagatavojušas iespaidīgu reformu sārakstu fiskālas struktūrālas reformas, finanšu sektora, enerģētikas sektora, darba tirkus reformas un uh, Eirogrupa no savas puses precizēja pieju um, attiecībā uz valsts noturīguma analīzi. Un uh, tagad ir sagatavot arī nākama. Uh, tranš, nākamais tranš 8,5 miljārdu apmērā. Tātad šis ir labās ziņas Grieķijai. Tagad uh, tirgu ir jūtama tā drosme, pozitīva drosme pirmo gadu kopš 2015. gada un varam būt ļoti pozitīvi sagaidot trešo uh, pārskatīšanu, kas uh, janvārī notiks, uh, ja viss būs, ja viss noritēs pēc plāna. Šodien es uh, izskaidrošu, kā dalībvalstis un Eirozona plāno atbalstīt Grieķijas reformu centienus. Kopš uh, programmas izveidošanas uh, fokus bija uz uh, pēdējo gadu sasniegumu konsolidēšanu, lai Grieķu nostādītu uz savām kājām, lai spēcinātu Grieķijas ekonomiku, lai varētu droši, drosmīgi skatīties nākotnē. Uh, To mēs visi vēlamies, bet uh, labāku nākotni vēlamies. Uh, um, balstīt, protams, uz ļoti labu fundamentu. Un šis labais fundaments ir nepieciešams citādi jau. Um, mums bija visa šī pieredze Grieķijā, ar Grieķijas krīzi 21, no 21% Jauniešu bezdarbs Grieķijā pieaudzis līdz 40%, un mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi situācijai. Labi, tagad situācija ir uzlabojusies, bet joprojām ir nepieņēmama. Situācija darba tirgu un sociālai apstākļi un to uzlabošana. Tas viss ir saistīts ar noturīgu izaugsmas stratēģiju. Grieķijai nepieciešams sabalansēts izaugsmas modelis, piesaistot investorus un sociālos partnerus un, un, un ieguldot arī tajā, lai investori varētu uzticēties Grieķijas ekonomikai. Tas noteikti ļaus uzlabot izaugsmas potenciālu un radīt jaunas darba vietas. Tātad izaugsmas apstākļi. Pie tiem Grieķijas iestādes strādā un turpinā to darīt. Vēlamies sabalansēt ekonomiku tādā veidā, lai tā būtu izaugsmi draudzīga, mm, lai ekonomikas eh, vide būtu pēc iespējas stabila. Resursi, kuru gan nav tik daudz, eh, jāizmanto liederīgi un, un sociāla aizsardzība jāpiemēro ievainojamiem sabiedrības um, pārstāvjiem, pārstāvju grupām. Pie tā Grieķija strādā kopš uh, sociāla nodrošinājuma sistēma kļūst sadrumstalot un ārkārtīgi sarežģīta praksē. Tagad darba tirgus situācija detalizēti. Pēdējo gadu laikā Grieķija ir sākusi darba tirgus reformas 2015. gadā. Komisija sagatavojusi ietekmes novērtējumu un secināja, ka krīze Grieķijai lika sākt ļoti aktīvi rīkoties šajā jomā. Grieķijai bija jākļūst konkurētspējīgai, elastīgākai. Okay lietot, izlietot resursus efektīvāk un koriģēt uh, mikro, makroekonomikas, um, uh, makroekonomisko tātad līdzsvaru. Bet, nu, šis ir uh, sarežģīts vingrinājums. Jārespektē darbaņēmēja sociālās tiesības no vienas puses, no otras puses uh, jārūpēs par elastīgumu Un jāskatās, lai darbs, darba tirkus kā tāds būtu atraktīvs ražošanas faktors. Bezdarba līmenis ir un paliek diezgan augsts, tā kā tas arī paliek svarīgs faktors. Bet nu, tagad ir uzsāktas. Uh, reformas, kas ir daudz sološas. Vispirms eh, iestādēm ir plāns, lai apkarotu nelegālo darbu un vienkāršotu darba likumdošanu. Otrakārt, eh, pamatoties uz neatkarīgu ekspertu secinājumiem no starptautiskās darba organizācijas, Grieķijā vēlas modernizēt eh, darba attiecību ietvaru saskaņā ar Eiropas standartiem. Modernizēt arī koplīgumu risināšanu un noslēgšanu. Tas ir īpaši svarīgi Grieķijas iestādēm. Tas pats skar arī mm, masveida atlaišanas gadījumus eh, rūpnieciskajās zonās. Te iestādes jau aktīvi rīkojas. Turklāt mm, trešā pārskata ietvaros eh, tiks pieņemta likumdošana, eh, lai um, Uh, tiktu uh, katrā gadījumā piesaistīti um, arotbiedrību pārstāvi, kad tiek pieņemta lēmuma, teiksim, par atlaišanu. Treškārt, uh, vēlamies uzlabot uh, darbņēmēju nodarbināšanas izredzes, un tam ir paredzēti līdzekļi, fiskāli pasākumi, kas tiks piemēroti 2019. gadā, garantējot minimālā ienākuma schēmu, kas tika prezentēta šī gada sākumā. Tātad par Eirogrupas lēmumiem 15. jūnijā atbalstīt izaugsmi un uh, spēcināt uzticēšanos Grieķijas ekonomikai. Samazināsim periodu. kura ietvaros ir jāpatur uh, šī pievienotā vērtība 3% apmēram. Tagad šis periods ir 5 gadi līdz 2022. gadam, līdz kuram Grieķija īstenos attiecīgus fiskālus pasākumus. Tad, principā, mēs runājam par šo primāro pievienoto vērtību, kas pārsniedz 2%. Tad mēs īstenojam arī īstermiņa pasākumus parādu samazināšanai, tad mums, tad mums arī ir vidē termiņa un ilgtermiņa parādu samazināšanas pasākumi, kas tiks piemēroti tieši uh, pirms programmas veiksmīgas noslēgšanas nākamgad. Par mūsu saistībām. Mēs, spe, mēs precizējam vidē termiņā parāda uh, saistības kas var tikt piemērotas Grieķijai. Grupa var atbalstīt uh, parādu svītrošanu un uh, tā saukto uh, cash buferu izveidošanu īpaši vidējā termiņā. Ļaujiet noslēgt ar to, ka Eirogrupas lēmumi tiek pieņemti pamatojoties uz Grieķijas iestāžu panāktā progresa un uh, grupa uh, ir gatava atbalstīt Grieķiju turpmākos pūliņos. Protams, uh, tāls ceļš vēl jāmēro. Uh, mēs runājam par ilgtermiņa izaugsmes stratēģiju sadarbībā ar Eiropas un citiem partneriem. Un trešā programma tagad jau ir uh, gandrīz sākusies, sarunas notiek diezgan konstruktīvā gaisotnē, un esmu pārliecināts, ka mums būs eh, iespējams noslēgt eh, trešo programmas eh, pārskatīšanu un sagatavot attiecīgu dokumentu līdz gada beigām. Nu, gluda pārēja trešajā posmā mm, ļaus Grieķijai turpināt veiksmīgu darbu līdz nākamajam pārskatam nākamā gada vidū. Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem. Vispirms vārds būs koordinatoriem. Pirmais būs Bekerkungs, kurš pārstāv Kazaskungu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu koordinātoru vietnieks ETP grupā. Uh, Es gribu uzteikt Eirogrupas centienus, eh, īstenojot eh, konsolidāciju Grieķijā. Mēs jau pie, piedzīvojam pozitīvas uh, iezīmes vairākos kriterijos šajā kopējā pakotnē. Un tāpat uh, Eiropas uh, Tautas partija atbalsta konsekventu struktūrālo pasākumu pakotnes īstenošanu Grieķijā, un tieši tādēļ ir šie pirmie pozitīvie signāli, ko mēs apsveicam, bet uh, domājot par nākotni, ir nepārprotam jānorāda, ka to nevar beigt, bet ka ir jāturpina uh, darbs un jāpātrina temps jo pretējā gadījumā aizvirzītie mērķi netiks sasniegti. Un man tagad ir jautājums par pašreizējo situāciju un vēlētos saņemt konkrētu informāciju. Grieķijā uh, ekonomika piedzīvo izaugsmi, bet uh, cik jūsu uh, prāt ir ilgspējīgi uh, Grieķijā īstenotie pasākumi? Otrkārt 0,6% eh, eh, apjomā ir pārskatīta eh, izaugsmas rādītāja Grieķijā. Kāds tam pamatojums treškārt? 2017. gada jūlijā Grieķija ir atgriezusies pasaules finanšu tirgos. Un kā šo potenciālu ir paredzējis izmantot Eirogrupa? grupa? un uh, tālāk par uh, kā jūs vērtējat darb, bezdarba apkarošanas pasākumu efektivitāti Grieķijā. Paldies! Paldies Bekerkungam. Tagad vārds uh, Jongeris kundzei, kas ir S un D grupas koordinātori. Paldies, ka esat uh, atnāca uz mūsu komitejas sēdi, lai apspriestu jautājumu, kas ir tuva mūsu sirdīm. Proti ne tikai par ekonomiskās izaugsmes stimulēšanu Grieķijā, bet arī par to, kā uzlabot vienkāršo strādājošo cilvēku situāciju Grieķijā, uzlabot to cilvēku situāciju, kuri saņem sociālo palīdzību. Sākumā vēlos norādīt, ka mēs uzskatām, ir nepieciešams atjaunot uh, koplīgumu slēgšanas prioritā, uh, procesu Grieķijā. Tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Pēc uh, programmas trešās pārskatīšanas varētu uh, vēst sarunas par uh, koplīgumu slēgšanas uh, procedūras modernizētu variantu. Nu, mūsu viedoklis ir atšķirīgs par to, vai šīs sistēmas pašreizējā versija atbilst Eiropas Savienības pamata tiesībām pamat un uh, starptautiskās darba organizācijas kritērijiem. Tika atzītā, uh, atzīts uh, starptautiskā darba organizācijā, ka trojkas īstenotās uh, darba tirgus reformas ir nelegālas un uh, Startautiskā darba organizācija norāda, ka uh, šī koplīgumu procedūras aptvērums ir sašaurinājies Grieķijā. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kas uh, šai kontekstā notiek Grieķijā, kas notiks nākotnē un kā tas viss saskanēs ar uh, Eiropas padomes un starptautiskās darba organizācijas atzinumu un uh, vērtējumu, un uh, kā tiks uh, ņēmts vērā šīs Grieķijas programmas ietekmes novērtējums, kas tika sagatavots 2015. gadā. EKR grupas vārdā bija jāuztais Mākīntārs kundzei, jā, un viņa tiešām arī ir zālē. Un jums ļoti piestāv rozā krāsa, un es jūs tomēr nepamanīju. Vārds jums. O, es atvainojos, nezināju, ka pēkšņi esmu kļuvusi neredzama. Jā, es eh, pārstāvu valsti, kura neietilpst eirozonā. Un mums ir izdevies samazināt bezdarba līmeni līdz rekordzemam līmenim. Tagad mūsu valsts ekonomika jau vairākus gadus rada jaunas darba vietas, un vismaz trīs ceturtdaļas no šīm darba vietām ir uh, pilna laika daļa darba vietas, nevis kaut kādas uh, īstermiņa, nepilnas slodzes darba vietas. Tā tas nav. Gribētu jums jautāt par divām uh, jomām. Pirmkārt, darba vietu radīšana. Manuprāt, svarīgākais ir koncentrēties uz prasmēm. Mēs zinām, ka visā Eiropas Savienībā uh, pietrūkst uh, tādas prasmes kā zinātne, tehnoloģija, matemātikas zināšanas. Ja mēs apmācītu jauniešus, viņi varētu iegūt šīs zināšanas, šīs prasmes, viņiem būtu daudz lielākas nodarbinātības iespējas, tiktu piesaistīti arī uzņēmumi, kam ir uh, nepieciešami darbinieki ar šādām prasmēm. Un es gribētu zināt, ko Grieķija dara šai sakarā, kā mēs varam tur radīt darba vietas, nevis, teiksim, ja citā virzienā, kas gan arī ir svarīgi uh, vērsties pret nedeklarētu nodarbinātību. Jā, mēs nu pat apspriedām uh, platformu, kas uh, vēršas pret uh, nelegālu nodarbinātību. Attiecībā uz Grieķiju ir uh, aplēses, ka aptuveni 20% ekonomikas ir ēnu ekonomika. Ir cit, citas aplēses, kur pat tiek minēts skaitlis 40%. Manā valstī ir 1,7% ēnu ekonomikas apjoms. Tātad šeit ir milzīgas atšķirības. Protams, mums nevajadzētu tikai vērsties pret cilvēkiem, kur pārkāp likumu, bet tāpat laikā domāt par to, kā rosināt cilvēkus strādāt legāli iekļauties legālajā ekonomikā. Vēlos dzirdēt jūsu viedoklī par šiem diviem jautājumiem. Vārds uh, Kalviešām Bonakungam. Paldies priekšsēdētājiem. Labrīt, Daiselplūma kungs. Jā, man tikai ir pāris komentāri, ko vēlējos paust pirmkārt. Mēs eh, šobrīd runājam par Grieķiju. Grieķijā bija, un es domāju, arī šobrīd eh, pastāv pamata ekonomiskās struktūras iztrūkums, kas palīdzētu eh, nodrošināt atbilstošu ekonomikas pārvaldību, ja rodas kādi satricinājumi. Grieķijai nebija, un es nezinu, vai tagad ir tāda nodokļu sistēma, kas atbilstu rietumu demokrātiskas valsts definīcijai. Es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Ir notikušas reformas, bija tādas lietas, kas tiešām bija jāpaveic domājot arī par sociālo absorpciju, struktūrāliem aspektiem. Bija jāveic uh, izmaiņas uh, darba tirgu, jāmaina noteikti sociālie aspekti. Vai jūsuprāt, Grieķijas varas iestādes palīdz šai procesā vai rada gluži otrādi šķēršļus? Atvainojos, ka man iezvanījās telefons. Tātad, vai jūs uzskatāt, ka Grieķijas varas iestādes uh, veicina reformu procesu vai arī gluži pretēji to kavē? Un uh, vai uh, valdība uzskata, ka šīs reformas valstī tiešām ir nepieciešams? Otrs jautājums. Uh, es gribētu teikt, uh, ka eiro būs kāda jēga tikai tad, ja pilsoņi ticēs šai valūtai, ja cilvēki dzīvos labāk, būs labāk aizsargāti, brīvāki. Tā nevar būt tikai tāda baņķieru spēlīte. Tas ir svarīgs faktors mūsu pilsoņu labklājības nodrošināšanai un ir pirmkārt un galvenokārt eh, iestādēm ir jāpārliecina pilsoņi par eiro vērtību un nozīmību. Manu valsti arī ļoti smagu ir skārusi krīze, un bija brīdis, kad jūs paziņojāt, ka nauda tiek šķērdēta dzērieniem un sievietēm. Un Es nedomāju, ka tādi izteikumi uh, rosina pilsoņu uzticību eiro. Es domāju, ka, ka mums uh, būtu jārīkojas tā, lai uh, varētu pilsoņus pārliecināt par to, ka eiro ir nepieciešams. Nevis ir jā, jārunā par kaut kādām dogmām eiro kontekstā. Sorry. Eh, Mr. Hontis. Hontis kungam vārds. Jā, es pieteicu nepareizi runātāju atvainojos. Liels paldies priekšsēdētāji, Taisalblūma kungs. Es izmantoju šo iespēju pie jums vērsties. Es gan neesmu šīs komitejas loceklis, esmu tikai parlamenta deputāts. gribu uzdot jums jautājumus par uh, šo pašreizējo situāciju Grieķijā. Kad tika uzsākta uh, memoranda īstenošana, publiskajā sektorā notika dialogs par uh, fiskālo disciplīnu, ko pieprasīja Eiropas uh, institūcijas, un toreiz kāds starptautiskais valūtas fonds bija iesaistīts uh, divas šīs iestādes gribēja panākt nu, atšķirīgas lietas. Eiropas iestādes atbalstīja šos ties, taupības pasākums. Es gribu zināt, vai pamattiesību harta attiecas uz programmā iesaistītām valstīm. Man ir atšķirīgas atbildes. Junkerkungs teica, ka nē, un atbildīgais komisārs arī teica, ka nē. Un trešais jautājums par koplīgumiem, darba koplīgumiem un masveida atlaišanām pensiju samazinājumu. Komisija apgalvo, ka šādus priekšlikumus izsaka pati Grieķijas valdība, vai tas atbilst patiesībai. Un visbeidzot, atceros jūsu darbību kad jūs pirmo reizi bijāt eh, šai amatā, kad jūs tikāt iecelts par Eirogrupas priekšsēdētāju. Jūs toreiz izstrādājāt pasākumus, lai liktu maksāt banku noguldītājiem Kiprā. Un es gribu tagad jautāt, vai jūs joprojām uzskatāt, ka šīs programmas bija atbalsts un solidaritāte pret Grieķiju? Vai jūs joprojām uzskatāt, ka tā tas ir? Kaut gan šīs programmas patiesībā bija tikai tāds balsts Eiropas bankām. Vārds Kuņevs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Daizelblumkungs. Ir ļoti būtiski, lai eh, mēs varētu uzklausīt šajā komitejas sēdē arī kādu eiro grupas pārstāvi. Politika, ko mēs apspriežam, ir eh, arī prasa eh, institūciju un ekonomisko spēku atbalstu. Jūs eh, runājāt par eh, atbilstības izvērtējumu un ka šis process eh, pozitīvi ir virzījies uz priekšu, bet es gribētu jums jautāt par sociāliem rādītājiem. Progress jau nav tāda lieta, ar ko nodarbojas tikai nodarbinātības komiteja un sociālo lietu komiteja komiteja, bet arī par to ļoti interesējas Eiropas arotbiedrību uh, konfederācija, salīdzinot algas, uh, algu līmeni dažādās Eiropas Savienības valstīs, un algu līmenis Grieķijā ir uh, zemāks nekā pieņemamais līmenis varētu būt. Uh, ir uh, daudz cilvēku, kuri strādā un tāpat laikā ir nabadzīgi. Mums ir jāatzīst, ka zaudējam cilvēku uzticību, bet ja mēs vēlamies šo uzticību atgūt, tad mums ir uh, jānodrošina cilvēkiem cienīgi dzīves apstākļi un darba apstākļi. Uh, Eh, gribu jautāt, kā tas tiks panākts, kāds atbalsts tiks Grieķijai sniegts, lai varētu pārvarēt krīzes sekas arī nodarbinātības jomā. Un eh, arī par šo viedo vīru grupas eh, ieteikumiem par pamata pozitīvās pieredzes pārņemšanu, ko Grieķijai būtu jāmācās, vai Grieķijai būtu jāieklausās šajā šos augstā līmeņa grupas ieteikumos eh, par eh, nodarbinātības veicināšanu, par eh, atbalstu jauniešiem, jauniešu nodarbinātībai cīņā pret ilgtermiņa uh, bezdarbu. Ar to būtu jānodarbojas arī nodarbinātības lietu padomai atbildīgajiem ministriem un komisāriem. Eirogrupa nav tam piekritusi, vai varētu paskaidrot, kādēļ jūs tā esat lēmuši, kādi ir uh, jūsu alternatīvie priekšlikumi? ceru, ka Eirogrupa nenogalinās sociālo pīlāru. Paldies, man ir jādod uh, iespēja izteikties arī uh, citiem klātesošiem deputātiem, pat ja jūs neesat koordinātori, bet aicinu jūs izteikties īsi un lakoniski, jo mums ir jāparādz arī laiks lai mēs varētu uzklausīt Daiselblūma kunga sniegtās atbildes, un mūsu rīcībā vairs nemaz tik daudz laika nav palicis. Būtu ļoti labi, ja jūs pastāst mūs uh, informētu, kurš pārstāv grupas, ja nav klāt attiecīgās grupas koordinātori, vai kuņevs kundze jūs vēl vēlaties kaut ko piebilst? Jā, manuprāt, tulkojumā tika pieļauta kļūda, jo es teicu, ka augstā līmeņā grupa uh, stāsta par Grieķijas pozitīvo pieredzi, runā par Grieķijas pozitīvo pieredzi. Un apstiprina to, ka Grieķija ir mācījusies no pozitīvās pieredzes, eh, to apgalvo šī augstā līmeņa darba grupa. Paldies, nu tagad viss ir precizēts arī tūkojumā, tagad vārds Marko Vallī. Paldies, izteikšos īsi. Pārstāvu FTD runātāju, kurš nevarēja ierasties, runājot par reformām, kas īstenotas Eirozonas valstīs Tas lielā mērā ir ietekmējis perifērās valstis - Poliju, Portugāliju, Grieķiju, eh, Spāniju, Itāliju. Analīzē tiek runāts par izaugsmi, kas ir reformu rezultāts. Bet jāsaka, ka tā nav spēcīga izaugsme. Un tā nav devusi taustāms rezultātus ņemot vērā to, cik daudz naudas ir eh, ievadīts finanšu sistēmās. Ja runa ir par inflāciju, bezdarba līmeni un arī pieprasījuma līmeni, kurš pavisam lēni atgūstas. Lūk, tāda ir situācija perifērajās valstīs. Nu, kad Eirozonā tiks īstenotas reformas, kas uh, palīdzēs likvidēt šos te iekšējos disbalansus un atšķirības starp uh, dienvidu un ziemeļvalstīm. Nu, un pārpalikuma problēma, kas ir būtiski, ja runa ir par Nīderlandi un Vāciju, piemēram, ja runa ir par eiro obligācijām, kad tiks uh, samazināts parāda saistības. Un kamēr tas netiek paveikts, nu nav jēgas aicināt uz vēl plašākām reformām uh, valstīs, jo tad mums kurš vienkārši vēlreiz atkārtosies krīze un atsevišķi valsts saskarsies ar spiedienu eirozonu pamest. Jautājums ir, kad mēs redzēsim reālas izmaiņas. Thank you. Now uh, I have on the list Mr. Paldies, Šuntis kungs un Papadīmolos ir sarakstā. Neviens nevēlas neko teikt izcili. Regners kundze, lūdzu. Uh, thank you very much. Uh, I'm an... Paldies. Uh, nu, es arī esmu sociāldemokrāta pārstāva, un man ir divi jautājumi. Pirmkārt, uh, pamatiesības ir pamatiesības. Nu, tā ir tāda kvāzi definīcija. Un tiesības streikot, tiesības slēgt uh, koplīgumus, un tas ir jāievēro neatkarīgi no tā, kāda ir ekonomiskā situācija. Uh, Jūs runājāt par modernizētiem koplīgumiem. Varbūt jūs varētu kopā komentēt sīkāk, kā tam būtu jāizskatās. Gau galā runa ir par pamatiesībām. Otrs jautājums eh, - diskusijas par eh, prasmēm un eh, kvalifikācijām. Protams, ka mums ir nepieciešamas darba vietas, kas prasa augstas prasmes arī Grieķijā, bet eh, kā ar rezultātiem, vai ir eh, gaisma tuneļa galā? Mēs redzam, ka, nu, tas viss nesaskana ar realitāti. Zemāka produktivitāte un um, mazāk kvalificētas darba vietas. Nu, vai tad eh, Grieķijai būtu jābūt spējīgai nodrošināt savu konkurētspēju ar šiem mm, mm, zemi kvalificētajiem amatiem. Nu, lūk, jautājums ir, kāpēc par šo lietu netiek līdz kalam runāts un kāda ir Eirogrupā pieeja šai lietai. Paldies! Thank you and... Paldies! Rošvāra kungs pēdējais jautājums. Paldies priekšādātā izteikšos pavisam īsi. Mēs esam pārliecināti par politisko pusi, bet ir skaidrs, ka ir jāpatur acīs ekonomiskā realitāte. Arī jūsu amatā, jo īpaši. Nu, un jāsaka, es jau kopš diskusijas sākuma dzirdu, ka konkrēti rezultāti ir vērojami Grieķijā. Bet, nu, jūs jau arī zināt, ka prognozes ir pazemināts attiecībā uz izaugsmi nākamajiem gadiem. Uh, 2016. gadā, ja mēs paskatāmies, tad ir arī negatīvi rādītāji un bezdarba rādītāji samazinoties. 23 līdz 25 ir pusi procenti bezdarba. Nu, es nezinu, vai tas būtu labs rādītājs. Šodien Grieķijā, ņemot vērā notiekošo, ir diplomēti jaunieši, kuri valsti pamet. Uh, Mēs runājam par nekvalificētu jauniešu bezdarbu, runājam par kopējās sabiedrības bezdarbu, nu varbūt produktivitāte tik tiešām nav pati augstākā, kā jau norādīja kolēģi, bet mani satrauc uh, smadzeņu aizplūšana. Jaunieši kas ir izglītoti Grieķijā, kuri varētu kļūt par produktīvas ekonomikas uh, līderiem valstī, kura ražošana uh, ir jāattīsta, jo turisms nevar būt vienīgais risinājums. Nu, lūk, un ja mēs ātri nerīkosimies, ja mums nebūs spēcīgāku strateģisko investīciju programmu, nu tad rīt Grieķija būs valsts, kurā simtiem tūkstošu izglītotu jauniešu valsti būs pametuši. Nu, lūk, un ko tad darīt, lai situāciju risinātu? Paldies! Papadīmolis kungs, lūdzu! Paldies, priekšsētētāji! Nu, es nenācu īsti uzdot jautājumus, es nācu uzklausītājs Obūmeni kungu, jo gal galā ir taču mums paredzētas diskusijas ekonomikas un monetāro jautājumu komitejā un arī pašajā darba grupā, ko parlaments ir izveidojis. Lai uzraudzītu Eh, kā noritē programmas izvērtēšana. Nu, un man ir šaties iespējas, ka kolēģi šeit zālē jau ir nākuši klajā ar jautājumiem par nākotnes prognozēm, par eh, ekonomikas attīstību Grieķijā. Pēc gadiem ilgas recesijas un uh, Grieķijas iedzīvotāju uzupurēšanās šķiet mēs atkal esam uz izaugsmes takas bet mēs runājam par 1,6% šogad un 2% eh, 18. un 19. gadā. Bezdarbs vēl ar vienu ir augsts. Pavisam nesen bija 27%, tagad 21%. Ir jāatcerās situācija pirms diviem gadiem, kad bija atsevišķos apgabalos pat 55% bezdarbs. Nu, un komisija un citi norāda, ka manai valstī ir iespēja izstāties no nu, memoranda augustā nākamgad. Grieķijas iedzīvotāji ir maksājuši ļoti augstu cenu. Par daudzu gadu ļoti nemākulīgu administrāciju tika piemēroti nepareizie līdzekļi, un tā rezultātā ir eh, vērojama milzīga recesija. Nu, tagad varētu eh, vērot pirmos tādus mm, pavasara asnus. Tas ir pozitīvi. Redzam eh, atsevišķas pozitīvas tendences un rādītājus, un mēs ar jums nesam bijuši vienisprātis par daudzām no šīm lietām. Ļoti krāsi pēdējos gados. Nu, un tagad katram kaut kas ir jādara. Grieķijas valdībai, Eiropas institūcijām un aizdevējiem ir jāpātrina trešā izvērtējuma process, tā lai mēs varētu iespējami ātrāk noslēgt šo procesu un varbūt panākt kaut kādu vienošanos jau decembrī. Lūk, tāds man jautājums, Daisen Būmeni kungs, kādas ir jūsu prognozes? 18. gadā mēs pakāpeniski beigsim īstenot programmu un, un atkal skatīsimies uz parādu aprēķiniem. Un nu, cerams, ka nākamgad vasarā Grieķija beidzot varēs izķeparoties no šīs ļoti intensīvās ekonomiskā atbalsta terapijas. Mums nu, šķiet, ka memorāns ir vienīgā iespēja. Nu, tad mēs varēsim sākt īstenot mūsu saistības, kādas ir tādas pašas kā citiem Eirozonas dalībniekiem. Lūk, tādi mani jautājumi pēc tam, kad esmu uzklausījis kolēģus. Šķiet, ka pāris gadus atpaliekam. Paldies! Lūdzu, jums 20 minūtes atbildēt, taisnība Būma kungs. Nu, tad tiešām iespēja atbildēt uz visiem šiem jautājumiem bez steigas. Thank you. Um, and I, I want... Paldies! Gribu teikt paldies eh, deputātiem par eh, uzdotajiem jautājumiem. Un jums ir taisnība, paužot kritiku un skepsi par paveikto darbu. Tomēr esam nu jau citādā fāzē nonākuši. Daži no jums ir norādījuši, ka izaugsmes eh, ar prognozes šim gadam ir samazinātas, bet tas vienalga ir uzlabojums salīdzinot ar situāciju šai pašā laikā pagājušajā gadā. Komisijas aplēses eh, bija optimistiskākas, šķiet 2,1%, nu tagad eh, esam tuvāk 1,6%, ja runa ir par izaugsmi. Bet pirms kāda vispār izaugsmes nebija tā kā ir uzlabojumi. Un jums ir pilnīgi taisnība. Bezdarbs ir nepiedodami augsts vēl ar vienu. 21% ir šī gada prognozes. Un jums ir jāsaprot gan, ka pirms četriem gadiem bija 28%, tā kā ir vērojami uzlabojumi. Vai esam sasnieguši jau rezultātus? Nu, absolūti nē. Tāpēc arī esam apņēmušies sadarboties ar Grieķijas iestādēm un visām institūcijām, kuras arī ir pelnījušas atzinību par jau paveikto. Lūk, darbosimies ar mērķi uzlabot dzīves standartus, izredzes Grieķijas iedzīvotājiem, īpaši jau jauniešiem, kuru bezdarba situācija ir briesmīga. Reformas, kas ir veiktas, un Bekalkungs arī jautāja, kāds ir grafiks Nu, un vai šīs reformas ir ilgtermiņa, vai tās eh, saglabās savu ietekmi? Programmas beigās, nu, pie tā jau arī nonāksim nākamā gada vasarā. Uh, Grieķijas valdības ziņā, ņemot vērā vienošanos, kas pastāv monetārās savienības ietvaros, būs turpināt uzsākto, gan runa par fiskālo ilgtspēju, gan arī reformām, kas, viņuprāt, ir nepieciešamas, lai turpinātu uzlabot darba tirgu un vairotu produktivitāti, uzlabotu izglītības standartus citu starpā. Un nu, tas ir tāds būtisks brīdis augustā būsim nonākuši līdz programmas beigām, un pēc tam Grieķijai jau būs jāstāv pašai uz savām kājām, ne tikai ja runa ir par finanšu jautājumiem, bet arī politikas veidošanu. Protams, ka reformas ir iespējams arī atsaukt, bet es ceru, ka līdz tam brīdim izaugsme un uzlabojumi mudinās tomēr turpināt uzsākt to. Jūs runājat arī par uh, tirgus piekļuvi. Nesmu pārliecināts, ka pareizi sapratu jautājumu, bet mēs uh, turpināsim uh, stiprināt tirgus. Ir jāsaprot, ka Grieķijai turpmākajos gados droši vien nebūs jāvēršas pie papildu finansiālā atbalsta, jo šobrīd ir vērojams līdzekļu pārpalikums un ir pārsniegti fiskālie rādītāji. Tā kā turpmākajos gados būtu jābūt līdzekļiem, ko tērēt arī sociālajai politikai un tā sauktajiem sociāli solidāriem ieņēmumiem. Turpmākajos gados, ņemot vērā jau paveikto, lai parādu slogu padarītu panesamu, finanšu vajadzības Grieķijā ir īstenojamas, ir svarīgi, lai būtu piekļuvi tirgiem. Tā ir tāda uh, pārliecības pazīme, un tas ļautu Grieķijai arī atgūt uh, finansiālo neatkarību. Tā kā nu nav pārmērīgas nepieciešamības uh, meklēt uh, finansiālo atbalstu turpmākajos gados, un tas ir labi. Uh, Daudz no jums runāja par uh, pasākumiem, kas ir veidoti ar mērķi samazināt bezdarbu, un tā arī ir daļa no programmas. Lai uzlabotu darba tirkus politikas, uh, aktivizētu tās, uzlabotu profesionālo apmācību, tā visa ir daļa no programmas. Ir tehniskā palīdzība tā tiek īstenota, lai uzlabotu darba tirgus aktivizēšanas politikas. Ir atbalsts no Eiropas sociālā fonda un virkne jaunu aktīva darba tirgus programmu. Tās ir uzsāktas. Un tas viss ir darīts ar ciešu komisijas un citu organizāciju iesaisti, ar mērķi atbalstīt Grieķiju šais uzdevumos. Tas varbūt neseņem tik daudz uzmanības, kā jau bieži gadās pozitīvas lietas negūs tik daudz uzmanības kā negatīvās, bet ir skaidrs, ka daudz kas ir darīts. Tik runāts arī par koplīgumu jautājumu. Es saprotu, ka viņiem tas ir ārkārtīgi būtisks. Jautājums, to es varu saprast, kā sociāldemokrāts no Nīderlandes. Uh, koplīgumu sistēma, vismaz tās eh, horizontālā ietekme, eh, tika mm, iesaldēta. Nu, tas, protams, bija saistīts ar nepieciešamību labot eh, pirms krīzes ārkārtīgi straujos algu pieaugumus, kas grāva Grieķijas ekonomikas konkurētspēju ja mēs paskatāmies, kā algas Grieķijā pieauga kopš eiro ieviešanas un pirms krīzes sākuma, tas bija ārkārtīgi straušs pieaugums ļoti īsā laika posmā, lielāks nekā jebkurā citā valstī. Nu un faktiski aptuveni 30% pieaugums, nu, ir ticis koriģēts. Nu, protams, ka a, tam ir ekonomiska un sociāla ļoti negatīva ietekme, bet, nu, te ir eh, korģēta pirms krīzes situācija, kad bija vērojams neilgtspējīgs, nepamatots algu pieaugums. Es piekrītu tam, ka koplīguma sistēmas atjaunošana ir prioritāte. Programmas beigās, tātad nākamā gada vasarā, tas arī viss notiks un to varēs pilnībā atjaunot. Ja mēs runājam par modernizētu sistēmu, tad faktiski tur ir tikai viens elements. Runa ir par eh, pārstāvību par iesaistīto pušu pārstāvību koplīgumā. Grieķijai jau bija noteikumi par to, ka šiem koplīgumiem ir jābūt tādiem, kas garantē pārstāvību, bet nebija nekādas sistēmas, lai konstatētu, vai tiešām tā ir. Nu, un tagad tiek strādāts pie šādas sistēmas izveides, tā lai varētu apkopot nepieciešamos datus un secināt, ka tik tiešām nozarē ir koplīgums, kurš atbilst kritērijiem attiecībā uz pārstāvību, un līdz ar to arī tam var būt uh, plašāka horizontāla ietekme. Lūk, tas ir tas elements, pie kā strādājam. Tas ir jāiedibina, ja runājam par modernizētu sistēmu. Nu, un uh, līdz ar to mēs, protams, nonākam arī pie pamata jautājumiem, proti vai pamatiesības vispār būtu piemērojamas šādai programmai. Vedot sarunas par programmu un nu, īstenojot komisijas uzraudzību, eh, varam secināt, ka, protams, pamatiesības ir jāievēro. Eh, daži ir teikuši, ka komisija eh, nav skaidri izteikusies šai lietā, bet es domāju, ka komisija nekad nav tā, neskaidri šai ziņā izteikusies. Komisija ir atbildīga par programmas izstrādi un uh, uzraudzību, un ir skaidrs, ka tur savu lomu spēlē arī pamatiesības, bet tā pašā laikā krīze ir uh, savu lomu spēlējusi, ir nepieciešama pielāgošanās, lai no krīzes izkļūtu, un tam, protams, ir ietekme uz cilvēku dzīves apstākļiem. Par prasmēm es jau runāju, par eh, komisijas eh, tehniskās palīdzības un Eiropas sociālā fonda iesaistīšanu. Magintājas kundze runāja par nedeklarētu darbu, kas ir ārkārtīgi augsts, un tā tik tiešām ir problēma. Protams, ka tas ir saistīts ar institūciju darbību. Ja nodokļu iestādes valstī ļoti labi darbojas, tad iespējas strādāt nedeklarētu darbu ir daudz mazākas. Nodokļi, protams, vēl ar vienu Grieķijā ir ārkārtīgi augsti, turpinot līdzsvarot fiskālo situāciju. Nodokļi vēl ar vienu ir augsti, un tam, protams, var būt uh, kaitējoša ietekme, mudinot cilvēkus izvairīties no nodokļu nomaksas. Un to var risināt pakāpeniski laika gaitā, padarot formālo ekonomiku pievilcīgāku un mudinot uzņēmējus un darba devējus izmantot formālos ekonomikas ceļus un mudināt arī darba ņēmējus pievienoties formālajai ekonomikai. Kalveta Žambons runāja par eh, to, vai Grieķu iestādes sadarbojas vai gluži pretēji kavē procesu. Manuprāt, eh, ar Grieķu iestādēm mēs piedzīvojām milzīgu krīzi 2015. gada vasarā, un nu, tad savstarpējā uzticēšanās bija ļoti zema. Bet tad eh, panācām jaunu vienošanos, un man jāsaka, ka kopš tā laika sadarbība ir bijusi ļoti spēcīga. tā kā es esmu tiešām pozitīvi noskaņot šai ziņā. Un, un otrā pārskatīšana, manuprāt, aizņēma pārāk daudz laika, tādējādi kavējot ekonomisko atkopšanos. Situācija Grieķijā ir tāda, ka programma un tās pārskatīšana ir ļoti dominējošs elements, nu, un tas arī ietekmē uzticēšanos Grieķijas ekonomikai. Ja programma rita glūdi, ja arī izvērtēšana numur 3 notiek ļoti labi, nu tad tas palīdzēs vairot Grieķijas rādītājus uzticēšanās ziņā. Un tāpēc arī es esmu ļoti priecīgs par ļoti konstruktīvajām diskusijām, kādas mums šobrīd ir ar Grieķijas valdību, un prieks par to, ka trešā pārskatīšana norit ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nākamgad varētu īstenot lielāku izaugsmi. Kāds no jums norādīja, ka aplaises nākamā gada izaugsme ir 2%, bet man liekas, ka tie ir 2,5%. Lūk, tas viss, protams, vēl jāpanāk, bet, nu, tās prognozes ir pozitīvākas. Tāpat tika runāts par to, ka iedzīvotājiem ir jāsaprot un jājūta labums, ko dod eiro, un es pilnībā piekrītu. Ja mani komentāri radījuši kaut kādu negatīvu um, attieksmi, tad es um, to ļoti nožēloju. Um, visām valstīm, kas ir monetārajā savienībā, ir jāpilda tas, par ko ir vienojušās, lai tas viss darbotos. Solidaritāte iet roku rokā ar zināmiem noteikumiem. Un tas ir tas uh, mans galvenais vēstījums. Uh, Nu, un, eh, pēdējie gadi Eirozonā ir bijuši ļoti labi. Pirmsākumos ekonomika atkopās nu, un auga septiņus gadus, pēc tam bija krīzes situācija, un nu, tagad cerams, ka varēsim nodrošināt ilgtspējīgu situāciju, tā lai eiro atkal būtu pozitīvs elements cilvēku dzīvēs. Bija jautājums, šķiet no Hontes kunga. Ceru, ka pareizi esmu piezīmējis vārdu. Lūk, jautājums par to, vai uh, pensiju reformu priekšlikumi nāk no Grieķijas valdības. Pensiju reforma ir izstrādāta cieši sadarbojoties ar Grieķijas iestādēm. Uh, 15. gada vasarā tas arī bija viens no galvenajiem jautājumiem, kad vedām sarunas par trešo programmu. Uh, Es arī piedalījos atsevišķās uh, sarunās. Nu, tās tik tiešām bija sarunas starp dažādajām iesaistītajām pusēm. Nav tā, ka kaut kas uh, tika uzspiests eh, otrai pusē. Tas tik tiešām viss veidojās sarunu ceļā, lai padarītu pensiju sistēmu ilgtspējīgu un darītu to Grieķijas iedzīvotājiem pieņemamā veidā. Tāpat jūs runājāt par eh, līdzekļu samazinājumiem Kiprā un eh, kā es uz to skatos. Un tad vēl nākamais jautājums, vai es piekrītu Olī Reinam, kurš teica, ka pirmā programma bija tīri banku atbalstam. Nu, mums ir jāatkāpjas vēsturē. Pirmajā krīzes fāzē mūsu valstīs lielākā problēma, protams, bija bankas, bija banku krīze, finanšu krīze, un mēs ārkārtīgi daudz nodokļu maksātāju naudas iztērējām, manuprāt, nepareizi, lai šīs bankas glābtu. Un cilvēki, kas kritizēja pirmos uh, gadus Grieķijas programmā, norādot, ka tas tika darīts ar mērķis glābt lielās Eiropas bankas, nu viņiem ir sava taisnība. Tas notika visās valstīs. Bankas tika glābtas visā Eiropā uz nodokļu maksātāju rēķina. Nu, un tāpēc arī mēs esam tagad izveidojuši banku savienību, lai mums būtu augstāki standarti, labāka uzraudzība, mm, maksātnespējas ietvers, tāpat arī maksātnespējas fonds un bēlina principi gadījumā, ja bankām tomēr rodas zaudējumi. Nu, Viss ir darīts tā, lai mēs šādā situācijā vairs nenonāktu. Augstie valstu parādi lielākoties izriet tieši no banku krīzes, un mēs nevaram pieļaut, ka tas atkārtojas. Tāpat bija jautājumi par ekspertu grupu un viņu ieteikumiem, un vai tos nevajadzētu uzklausīt. Bija rekomendācijas aptuveni 11 jautājumos. Atsevišķos no tiem eksperti nebija viensprātis, tā ka bija mazliet grūti sekot ekspertu ieteikumiem. Lielākajā daļā jautājumu gan par laimi ekspertu viedokļi sakrita, un tie mēs sekojam. Kādu jautājumu es jau minēju Anherijus uh, eh, kunga jautājumu sakarā? Lūk, programmas beigās mēs sekosim ekspertu ieteikumiem. Tas ir kompromiss līdzvarojot programmas sākotnējos mērķus ar ekspertu ieteikumiem par kolektīviem algu koplīgumiem. Bet, nu, lielākajā daļā jautājumu mēs sakojam ekspertu ieteikumiem. Pie atsevišķiem tematiem vēl tiek strādāts, tā ir daļa no trešā izvērtējuma. Bet man šķiet, ka lielākā daļa konkrēto jautājumu Tur jau ir īstenotas eh, iecerētās eh, reformas, un tā būs daļa no trešās izvērtēšanas. Tā kā esam tiešām labi izmantojuši ekspertu pienesumu. Tāpat tika veicāts, vai nodarbinātības padome nebūtu jāiesaista. Nu, protams, ka reformas skar ļoti plašu jomu klāstu programmas valstu sabiedrībās. Uh, Tās tiek pārunātas ar institūcijām, ar komisiju, ar eh, Starptautisko valūtas fondu. Un gal galā ir tāda vienota eh, pakotne, kas tiek pārunāta starp visām interesētajām pusēm. Mums, prāt, tas ir nepieciešams, lai valsti vestu uz pareizā ceļa. Uh, Tas ir tāds komplekss risinājums. Nu, un tad mēs kā Eirogrupa skatāmies, vai balstoties uz attiecīgo programmu un vienošanos, mēs eh, finansēsim valsti eh, caur dažādajiem fondiem. Tā tas darbojas. Un, nu, un tur varbūt nav paredzēta visu citu iespējamo padomju iesaiste. Ja mēs paskatāmies uz jautājumu būtību, tad varbūt, varbūt to tā varētu darīt, bet programma tiek izstrādāta sadarbojoties valstī un institūcijām. Uh, Nu, un tad uh, finanšu ministrs skata, kur tad rodams valstī nepieciešamais finansējums. Tā tas notiek. Valē kungs runāja par to, ka redzēsim reālās reformas, kas skatīs būtiskos jautājumus, tostarp disbalansu eirozonā. Nu, tam es piekrītu. Uh, ir nepieciešamas reformas arī Eirozonas makroekonomiskajā līmenī. Bet um, skaidrs ir tas, ka reformas ir jāizteno arī individuālajās valstīs, ne tikai programmas valstīs vai vienā Eirozonas daļā. Runa ir par visām Eirozonas valstīm, jo īpaši jau, ja vēlaties um, sakārtot uh, tekošo kontu, uh, pārpalikumu vai trūkumu, tam būs nepieciešams reformas šais valstīs, un tam būtu nepieciešams arī augstākas algas. Nu, to es, protams, atbalstītu. Nīderlandē un Vācijā algām būtu jāpieaug, tas palīdzētu, bet eh, arī investīcijas, piemēram, infrastruktūrā, izglītībā, pētniecībā, arī tas palīdzētu risināt līdzsvaru trūkumu jautājumus. Tā kā ir skaidrs, ka vairāk ir jāstrādā individuāli, un mums šādas diskusijas Eirozonā arī, Eirogrupā arī ir. Un vēl jau vairāk, protams, pēdējos piecos gados, kopš es vādu Eirogrupu, daudz uzsvars ir ticis likts uz fiskālajām problēmām, bet nu jau arvien vairāk koncentrējamies uz monetārās savienības reformām, uz tās nākotni Nu, un, protams, ka strādājam arī pie banku savienības, kas ir saistīta ar Eirozonas reformu, un tā būtu jāpabeidz, tostarp arī izveidojot ēdis, kas varētu palīdzēt līdzsvarot atšķirības starp dalību valstīm. Lūk, šādas reformas Eirozonas līmenī ir jāturpina. Bet nu nevis aizstājot nacionālās reformas, bet gan papildinot. Let me see. Fundamental... Par pamatiesībām es jau runāju, par koplīgumiem arī. Es nepierakstu jūsu vārdu, atvainojiet. Jūs atrauca darba vietu kvalitāte. Vai iespējams, ka Grieķijā būs, teiksim, tikai uh, zemi kvalificētas darba vietas. Uh, Es eh, to tā neredzu. Nu, vajadzētu vispirms atjaunot uzticēšanos Grieķijai kā valstīm, bet arī administratīvajā situācijā, juridiskajā situācijā, lai piesaistītu investīcijas, lai atgrieztu investīcijas valstīm. Un, nu, ja tas tā notiks, tas pieprasīs arī atjaunot iemaņas, tātad eh, prasmēm un iemaņām jākļūst eh, modernām Mm, tā kā panākuma ķīla darba vietu daudzumam un kvalitātei ir investīciju atgriešana valstī, un tas jau notiek saskaņā ar statistiku, mm, kas mums ir. Mēs redzam šo investīciju apjomu pieaug, un uh, tas, un, nu, protams, tam priekšnosacījums ir šī uh, uzticēšanās atjaunošana. Nu, tad eh, papadimulis kungs, eh, jā, mēs par Grieķiju runājam bieži un eh, bieži mums arī domstarpības, bet ceru, ka varam piekrist, ka prognozes tagad ir daudz labākas un ja varam tikpat konstruktīvi darbus turpināt, nu tad tiešām varam noticēt tam, ka kaut kas mainās gan Grieķijā, gan ārpus Grieķijas. Trešais pārskats. Nu, man ziņo, ka viss attīstās ļoti labi. Un tad arī, protams, vēl jāīsteno daudz uh, tādu preventīvās dabas pasākumu. Pirms varam būt pilnīgi droši par panākumiem, bet uh, nu, tiešām mēs jau gatavojamies nākamā mm, gada darbiem, un tad varam runāt par parādiem. Sākumā mēs runājam par mehānismu izveidi, kas e, piesaistītu parādu samazināšanas pasākumus, izaugsmes prognozēm un Grieķijas sniegumam. Teiksim, ja mm, redzam kādus ekonomiskos šokus vai nepietiekamu sniegumu, uh, Mm, tad eh, mēs būtu gatavi attiecīgi pielāgot parādu samazināšanas eh, mehānismu. Eh, šis mehānisms būs ļoti svarīgs turpmākām desmit gadiem, un mēs pie tā strādāsim nākamā gada sākumā. Nu, un šajā pozitīvajā gaisotnē tad pāriesim arī pie uh, nākamās programmas. Paldies, uh, Daslubloma kungs. Nu, jūs mm, tik bieži šeit nesat, tā kā mums īpaši prieks jūs redzēt šodien, un nu, tā kā mēs esam nodarbinātības un sociālu lietu komiteja. Jūs esat ļoti svarīgs cilvēks. Un mums bija ļoti svarīgi jūs uzklausīt šodien. Tā kā paldies, ka apmeklējāt mūs, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem, un cerams, jūs atgriezīsieties pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un uh, pastāstīsiet par uh, rezultātiem, kas starplaikā tiks konstatēti. Mums vienmēr prieks dzirdēt no jums labās ziņas. Tā kā paldies vēlreiz 21. novembrī tiekamies nākamreiz uh, no 9 līdz 12.30. Un par koordinatoriem runājot, nākamā sanāksme būs tā pašā dienā, bet pēcpusdienā. Paldies par šo garo un ļoti auglīgo komitejas sanāksmi.